Mes chers collègues, nous allons commencer notre euh, séance. Paldies, euh, godātie kolēģi, kas ir atkal ieradušies. Sāksim darbu. Nous allons aborder un sujet. Un tātad ķersimies pie ļoti svarīga un nopietna temata, respektīvi gaisa transporta nākotne. Precīzāk, zemcenu uzņēmumu nākotne šai sektorā Protams, ka te svarīgi vairāk aspekti, un tie vairāk nekā kad iepriekš šobrīd tiek pakļauti dažāda veida apskatēji un uh, jautājumiem, ņemot vērā dekarbonizāciju. Atcerēsimies COP25, tāpat arī digitalizācijas jautājums, konkurent, konkurētspējas jautājums un vienlaiks arī drošība un drošums. Un, protams, ka Nevaram eh, vienlaikus ignorēt arī darba apstākļu uzlabošanas nepieciešamības un pasažieru labklājību. Kopš tika izveidots aviācijas vienotais tirgus, un tas bija 92. gadā, ehm, zemcenu eh, avio operatori ir izmantojuši šo iespēju krietni vairāk vēl šo, nu, tātad, lai īstenotu un izvērstu plašumā šo darbības sektoru. Nu, un viens otrs uzskata šobrīd, ka Eiropā ceļošana ir kļuvusi pārāk vienkārša. Var sakot, pārāk demokrātiska. Nu, redzēsim. Skatīsimies šodien, jāatcerās, ka šie savienojumi no, vienas, no viena punkta līdz otram ir faktiski piedāvājis ļoti daudziem daudzas jaunas iespējas. Tāpat laikā, nu, pēc 25 gadiem kopš šī tirgus atvēršana, šis sektors, jāsaka, joprojām ir lielā mērā pakļauts dažādiem riskiem, ņemot vērā, ka ir vajadzīgs ļoti intensīvs, tas ir ļoti kapitāla intensīvs, vienlaikus eh, peļņas iespējas salīdzinoši nelielas Un vairāk nekā iepriekš, kā jau teicu, arī šim sektoram jārēģē uz tādām prasībām, kas saistīts ar dekarbonizāciju, tātad ogļu izmešu samazināšanu, ilgspējīgu attīstību un uh, intensificētu konkurenci. Nu, šī iemesla pēc, lai labāk izprastu šo sektoru un to, kas likts uz spēles, un lai saprastu arī riskus, kas saistīti ar šo nozari, organizējumu šo uzklausīšanu. Un tas būs arī lielisks iespēja, lieliski iespēja gūt tādu kopainu, kopēju priekšstatu par visu šo nozaru, kā darbojas zemcenu uzņēmumu, kā, tās, kā šie uzņēmumi gatavojas um, visiem šiem problēmu jautājumiem un tam līdzīgi. Mums ir um, uzaicināti vairāki eksperti, ļaujiet man jūs viņus tūlīt arī nosaukt um, secīgi. Pirmām kārtām, lūk, mums ir, uh, pie mums ir ieradies Matiju Krasa. Viņš ir Priecājamies jūs redzēt šeit, krāsas kungs. Sāksim no kreisās puses. Jūs esat Ryanair sabiedrisko attiecību direktors. Paldies, ka ieradāties. Pie mums ir arī Franks Bauers, viņš ir finanšu direktors, kas ir Eirovings administrācijas padomas loceklis. Priecamies arī jūs redzēt šeit. Pie mums ir arī ierzies Jose Luis Arno, kas savukārt pārstāv Āna, administrācijas padomas ģenerāla direktori, jūs esat tās ģeržos, un esat priekšādātāja vietnieks Lisbonas turismu valdē. Šeit pie mums ir arī Oana Petresku, kas ir Blue Air ģenerāla direktore. Priecājamies jūs redzēt šeit komitejā. Un šeit ir arī Līvija Spēra, kas savukārt ir transportā strādājošo, Eiropas transportā strādājošo federācijas ģenerālsekretāre. Uzmanīgi klausīsimies visā, kas jums sakāms, domājams, ka debatas būs ļoti dzīvīgas, un pēc tam iespējams, ka jūs mums palīdzēsiet izprast, kādā virzienā tālāk darboties mūsu transporta komitejai, lai pārliecinātos, ka kopumā visi šie problēma jautājumi tiek atbilstīgi pārvarēti un rod atbildes. Un jāsaka, laika ziņā būšu ļoti strikta. Saprotu, ka laika nav daudz, katram tikai sešas minūtes tiek piešķirtas, un jāsaka, sešās minūtēs var pateikt diezgan daudz ko. Jūs jau zinat, ka, piemēram, plenārsēžu žālē deputātiem māc pat reizēm piešķirt tikai minūti. Jums ir sešais vairāk. Un līdz ar to pēc tam varēs norisināties debatas jautājumu un atbildes, jo esmu pārliecināta, ka deputātiem jautājumi būs. Un, godātie kolēģi, nu dienu Ehm, tūlīt pat jau mm, sāk, sāciet pierakstīties runātāju sarakstā. Sāksim ar jums, Matju Krasa. Jūs esat no Ryanair, jūs esat sabiedrisko attiecību priekšsēdis. Jums ir tieši sešas minūtes, lūdzu. Thank you, Miss Chairwoman. And... Paldies priekšsēdētāji un uh, godātie transporta komitejas deputāti. Uh, Maikls uh, Līrijs arī cerēja, ka viņš varēs piedalīties, bet diemžēl viņš nevarēja ierasties. Un es ļoti ceru, ka man izdosies atbildēt tiem jautājumiem, ko iezīmēja priekšsēdētājs kundze. Tātad, kā um, aviācija izskatījās Eiropā pirms uh, um, 30 gadiem. Tātad uh, bija šīs uh, monopola aviolīnijas un lai nonāktu kādā uh, izvēlētā vietā Eiropā, bieži nācās pārsēsties uh, trīs vai četras reizes, un tas viss maksā ļoti dārgi, un šī sistēma nebija ilgtspējīga. Un Te mēs redzam, kā izstāst par reizējā sistēmu. Tā tika mm, izveidota pateicoties eh, aviācijas eh, tirgus eh, liberalizācijai, kas ļāva tirgu ienākt arī uzņēmumiem ar zemām izmaksām, nodrošinot savienojumus ar dažādām Eiropas pilsētām, kā arī savienojums ar perifērijām. Jāsaka, ka nav neviena cita transporta veida, starp, piemēram, starp Dienvidu Itāliju, Dienvidu Spāniju, Portugālu, Īriju, Baltijas valstīm. Tās, e, tie ir gala mērķi, kuru veiksmīgai savienošanai ar Eiropu ir nepieciešamas zemo cenu aviolīnijas. Uh, Ryanair, piemēram, nodrošina 20 eh, tūkstoši darba vietas, 20% ir mazāk attīstītajos reģionos. Mums ir 86 eh, bāzes eh, lidostas, mēs nodrošinām stabilitāti un mēs esam noslēguši kolektīvos darba līgumus ar mūsu darbiniekiem. Tas liecina par to, ka mēs uzklausām, ko vēlas mūsu darbinieki, bet mēs klausāmies arī, ko grib mūsu darb... Mm, klienti. Viņi vēlas um, izvēli, tātad piedāvājam vairāk nekā 2000 maršrutus. Tāpat viņi grib izvēlēties vai nu uh, pašu lētāko cenu, vai arī papildināt to ar dažādiem papildus pakalpojumiem un maksāt vairāk mēs esam, precizitāte laika ziņā ir 90%, ļoti mazo gadījumos lidojumi ir atcelti. Un mēs eh, līdz ar to varam darboties ilgtspējīgi. Un tādēļ mēs esam labākie savā klasē. Ryanair ir arī Eiropas ekoloģiskākā aviolīnija mūsu lidmašīnu modeļi ļauj pārvadāt visvairāk pasažieru uz uh, attiecīgo uh, telpas uh, kubikmetru. Mums ir arī ļoti efektīvi savienojumi, un mums ir jaunākā lidmašīnu flote. Tas viss nozīmē, ka mums ir zemākās CO2 emisijas uz vienu pasažieru kilometru. Tas ir 66 grami. Šajā attēlā jūs redzat, kādi ir mūsu rādītāji tirgū. Mums ir lielākā pasažieru daļa Eiropā un zemākās CO2 emisijas. Un, ja mēs ja salīdzinām mūs ar citiem, tad mēs uh, emitējam to pašu CO2 apjomu, bet pārvadājam daudz vairāk pasažieru. Un kas tad eh, ir eh, tās kompānijas, kas nespēja sastādīt mums konkrēti šajā ziņā? Pirmkārt, tās ir avio kompānijas, kam ir biznesa klase, eh, tālāk, ka, kam ir maz aizpildīto vietu un aviolīnijas, kas izpilda tā saucamos transferu lidojumus. Tas nozīmē, ka pasažierim ir nepieciešama viena vai vairākas pārsēšanās, lai nonāktu vēlamajā vietā. Un, ja Eiropas parlaments grib izdarīt kaut ko šajā jomā, tad es ierosinātu vērsties tieši pret šiem transferlidojumiem. Bet Protams, katram ir sava loma spēlējama šeit, sākot no ražotājiem, kam būtu jāražo efektīvākas lidmašīnas ar ekoloģiski draudzīgākiem dzinējiem, tāpat degvielas ražotāji un tā tālāk. Un varbūt tā vietā, lai uzlikt nodokli, nodokli aviācijai, Eiropai vajadzētu veicināt efektīvāku metožu izvēli gan uh, Eh, attiecībā uz eh, degvielu, gan arī uz eh, dzinējiem. Zemo cenu aviolīnijas piedāvā efektīvākus pakalpojumus klientiem un nodrošina labāku savienojumību ar attālinātiem Eiropas Savienības reģioniem. Un mūsu klientiem ir nepieciešams tikai viens lidojums bez pārsēšanās, lai nokļūtu vēlamajā vietā. Paldies, paldies par jūsu stāstījumu, kā arī par to, ka ievērojat jums atvēlēto laiku un tālāk došu vārdu um, Bajer kungam, lūdzu, kurš ir Eirovīnks uh, finanšu um, direktors un valdes loceklis. Lūdzu, vārds jums. Short haul flights should be banned. Paldies. E, es ļoti bieži un dzirdu pēdējos mēnešos, ka lidošana ir slikta, bet šodien es no Limburgas e, braucu ar vilcienu, e, kam bija tiešais savienojums ar Briseli, un atbraucu no stacijas uz parlamentu ar ritemi. Bet, diemžēl, visiem nav šādas priekšrocības, tādēļ es uzskatu, ka īsos lidojumus nedrīkst aizliegt, tie ir nepieciešami. Godātie deputāti, liels paldies, ka uzaicinājāt mani šodien šeit, un man ir liels gods jūs uzrunāt. Ikdien uh, mēs ļaujam mūsu pasažieriem izmaksu efektīvā veidā pārvietoties pa um, Eiropas kontinentu un veicinām Eiropas kopīgo izaugsmu. Mums ir jābūt lepniem par to, nevis kaunēties. Piemēram, uh, nāk nākotnē, lai ceļot no Lisabonas uz Budapeštu vai no Atēnām uz Oslo, ceļotāji izvēlēsies lidmašīnas. Tādēļ aviācijas nozarē ir pienākums izlīdzsvarot intereses starp pasažieriem, darbiniekiem, akcionāriem, sabiedrību un, protams, vidi. Mēs vērtējam mūsu darbiniekus kā svarīgāko aktīvu, un mēs ievērojam darba likumdošanu arī zemo cenu. Uh, aviokompāniju sektorā. Tāpat eh, mēs cenšamies samazināt gan skaņas emisijas, gan oglekļa dioksīda emisijas. Un tādēļ mēs īstenojam trīs svarīgus pasākumus. Pirmkārt, mēs turpinām <clears throat> investēt modernās lidmašīnās. Katru gadu mēs investējam miljardus, eh, lai samazinātu emisijas. A321 Neo patērē 5 tonnas salīdzinājumā ar 6,5 tonnām lidojumā no ķelnes uz Madrīdu. Tas ir 22% samazinājums. Bet cena par A321 neo ir apmēram 115 miljoni. Un, ja tiks palielināts aviācijas nodoklis, tad mūsu izdevumi uh, Uh, pieaugs uh, apmēram par 250 miljoniem gadā. Ja aviācijai nebūs pieejami līdzekļi, ko investēt tālāk, tad mums būs mazāk naudas, lai uh, iegādātos vidēji draudzīgas uh, lidmašīnas. Tālāk Eiropas vienoto debesu īstenošana. Es neticu, ka Eiropa var atļauties tik svarīgu projektu vienkārši nodot aizmirstībai. Katru brīdi, līdz ko ne, kad netiek īstenots uh, šis uh, projekts, papildus emisijas rodas 10% apmērā. Kopš 90. gadiem, 1990. gadiem, aviācijas nozare ir uh, centusies veicināt vienoto debesu projekta īstenošanu un pabeigšanu, un es ļoti ceru, ka e, tas arī tiks izdarīts tuvākajā laikā. Visbeidzot, alternatīvo degvielu ieviešana. Es esmu pārliecināts, ka es to nepiedzīvošu sava darba mūža laikā, ka komerc uh, lidmašīnas ar vairāk nekā 150 pasažieru vietām un alternatīvo mm, dzinēju mm, varēs eh, izmantot mm, šādus alternatīvas degvielas. Tādēļ oglekļa neitrāls degvielas vai biodegvielas kā realistisks risinājums eh, varētu būt tikai apmēram 30 gadu periodā. Mums ir nepieciešams ražot degvielu, kas eh, paņem tik daudz CO2 no atmosfēras, cik tā pēc tam emitē. Tehnoloģijas ir pieejamas, un tādēļ, kā aviācijas nozarei, mums ir nepieciešama gigafona rūpnīca ēdagvielām salīdzinājumā, piemēram, ar gigarūpnīcu uh, litija baterijām. Tālāk uh, par mūsu pasažieriem. Tas, ka pasažieri var paļauties uz likumdošanā nostiprinātām viņu tiesībām, ir ļoti labi, bet ja runājam par šīm kompensācijām, tad uh, 2018. gadā mums tas izmaksāja 153 miljonus. Attiecīgie ieņēmumi no biļetēm par šiem pasažieriem bija 60 miljoni eiro. Piemēram, aviolīnija Small Planet bankrotēja tādēļ, ka viņiem nācās maksāt kompensācijas, kam nebija nekāda sakara ar uh, iekasēto biļešu cenu. Tātad mēs esam gatavi samazināt CO2 emisijas, vienlaicīgi arī reorganizējot savu flotu, bet mums ir nepieciešams jūsu atbalsts, lai gaisa satiksmes kontrola kļūtu efektīvāka un lai biodegvielas ienāktu tirgu ar konkurētspējīgām cenām. Un mums ir jāatrod līdzsvers starp patērētāju aizsardzību no vienas puses un nozars izmaksām no otras puses. Un pats svarīgākais aviācijai ir ļoti svarīga loma. Uh, uh, Eiropas Savienības nākotnes izaugsmai, un tādēļ īsā attāluma lidojums nedrīkst aizliegt. Paldies! Merci beaucoup pour votre intervention. Lielas paldies uh, par jūsu prezentāciju. Tagad uh, došu vārdu Hoselvis Arno kungam uz sešām minūtēm. Paldies, uh, priekšsādātāji! Man ir arī daži slaidi, būtu labi, ja man tos parādītu. Kaut arī eh, slaidi ir eh, angliski, es izteikšos savā dzimtajā portugāļu valodā. As companhias low cost tiveram. Eh, zemo izmaksu aviolīnijas ir nodrošinājušas ļoti uh, Uh, pozitīvu ieguldījumu turisma demokratizācijā. Šīs uh, zemo izmaksu aviolīnijas ir uh, nodrošinājušas to, ka turisti atkal var nokļūt vietās, kur agrāk tas nebija iespējams. Pateicoties vienotajam Eiropas tirgumam, var nodrošināt to, ka tiek eh, savienoti cilvēki un vietas, kas agrāk to nevarēja izdarīt. Te nav runa tikai par turismu, te ir runa arī par eh, draugiem, ģimenēm, studentiem, mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kas arī ir eh, varējuši gūt labumu no zemo izmaksu aviolīniju piedāvātā un no šīs konkurences, ko tie ir nodrošinājuši. Portugāla ir eh, perifēriska valsts, un 90% no eh, turistiem, kas ierodas Portugālē, ierodas ar līdmašīnu. Portugāla atrodas visvairāk uz eh, rietumiem Eiropā, un tieši tāpēc uzņēmumi un zemo izmaksu aviolīnijas ir varējuši ļaut Portugālei attīstīt turismu. Arī tradicionālās aviolīnijas ir turpinājušas savu darbību un pat ir palielinājušas savu apgrozījumu. Mēs redzam, ka pieauga gaisa satiksme. Un tas ir noteic, noticis pateicoties tieši zemo izmaksu aviolīnijām. Mēs esam nodrošinājuši modernu sadarbības modeli, kas eh, ļauj gūt labumu visiem. Šis modelis ir ļoti vienkāršs un arī ļoti paredzams. Mēs rādzām, ka uh, tradicionālais modelis tiek aizstāts ar uh, efektivitāti un uh, infrastruktūras izmantošanu, vienlaicīgi palielinot arī investīcijas. Tas ir ļāvis eh, tirgumu nostabilizēties, un bez tam mēs esam varējuši nodrošināt arī tālāku šo uzņēmumu attīstību. Tas, eh, kā jau es teicu, nāk par labu gan uzņēmumiem, gan aviolīnijām, gan arī lidostām. Ceļojuma izmaksas arī ir eh, samazinājušās ceļotājiem. Šeit ir runa arī par digitāliem risinājumiem, ko vajag piemērot, lai šis modelis varētu turpināt darboties. Tātad šeit var redzēt to, kas notiek Portugālē. Mēs rādzām, ka uh, Arī uh, eh, Algārvē ir pieaugusi uh, iespēja turismam attīstīties, pateicoties tieši zemo izmaksu aviolīnijām. Zemo izmaksu aviolīnijas eh, pārstāv uh, 26% no IKP Turisms savukārt pārstāv 14% no sektorā radītās peļņas. Lisabonā turisma attīstība ir bijusi iespējama tieši pateicoties zemo izmaksu aviolīnijām. Protams, vajadzētu arī samazināt CO2 izmešus. Tas ir viens no lidostu mērķiem Portugālē. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai tiktu izmantoti arī finansiāli stimuli, Tas ļautu aviolīnijām un arī lidmašīnu ražotājiem um, virzīt uz priekšu tālāko attīstību. Protams, ir jānodrošina, lai um, tehnoloģijas domātu par vides aizsardzību. Protams, mēs varam paredzēt nelielas svārstības ilgtermiņā, taču pats svarīgākais būtu, lai visi interesētie piemērotos šai tirgus attīstībai un ņemtu vērā vīdas izaicinājumus. Jaunajām tehnoloģijām šeit ir ārkārtīgi svarīga loma, tātad te ir runa par efektivitāti, par pakāpojumu kvalitāti un arī par izmaksu samazināšanu, jo īpaši tas attiecas uz gaisa pārvadātājiem un arī uz visu gaisa pārvadājuma nozari. Mēs rādzām, ka sistēmas kapacitāte var tikt palielināta un izmaksas arī var kļūt efektīvākas gaisa pārvadāme pieaug. Mēs redzam, ka tūru operatori un ceļojuma aģentūras tagad mēģina atrast sev jaunu vietu. Iespējams, ka šeit ir izveidojusies zinām evolūcija. Zemo izmaksu aviolīnijas ir radījuši iespēju arī braukt īsos ceļojumos tikai uz nedēļas nogali. Šī realitāte ir ļoti attīstījusies un uh, čārteru nozare vairs netiek līdzi e, jaunās paaudzes ceļošanas modeļiem. Protams, pastāv arī dažādi ierobežojumi, ko ir uzli, uzlicis regulējums, piemēram, darbības e, stundu diapazons. Bet, protams, šeit ir jāņem vērā arī šo e, jauno uzņēmumu parādīšanās. Uh, Gaisa telpā parādās ļoti jauni koordinācijas modeļi, tātad te ir runa arī par civilās un militārās nozares sadarbību. Eiropā mēs varam novērot, ka um, pastāv iespēja ņemt vērā arī pasažieru vajadzības, un, protams, ir arī iespēja uzlikt uh, sankcijas uh, avio pārvadātājiem, kas neizpilda vairākus elementus. Uh, Līdz ar to eh, šis, eh, eh, šī bilance zemo izmaksu aviolīnijām ir pozitīva, vismaz Portugālē. Mēs redzam, ka ir iegūta zināmas tiesības, kuras vajadzētu saglabāt. Protams, pastāv arī problēmas, pastāv izaicinājumi attiecībā uz vidi, ko noteikti varētu mēģināt pārvarēt ar jaunu regulējumu un arī ar jaunajām tehnoloģijām taču tas nekādā veidā nedrīkstētu ierobežot tiesības uz mobilitāti, ko ir sniegušas šīs zemo izmaksu aviolīnijas. Lielas paldies par jūsu prezentāciju. Tagad es došu vārdu eh, Oanai Tredresku, un viņai arī ir atvēlētas sešas minūtes. Paldies, priekšādātāji! Paldies arī godāmiem parlamentā deputātiem! Man ir ārkārtīgi liels eh, gods būt jūsu vidū un izteikties par mm, zemo izmaksu gaisa pārvadājumu nākotni Eiropā. Pirms 30 gadiem cilvēki manā valstī nedrīkstēja ceļot. Pirms 20 eh, gadiem eh, cilvēki Rumānijā nevarēja atļauties ceļot. 1999. gadā mazāk nekā 5% no cilvēkiem Rumānijā ceļoja vai devās uz ārzemēm. Un eh, tikai pirms eh, kādiem desmit gadiem, kad sākās šis Eiropas projekts un eh, zemo izmaksu aviolīnijas parādījās Rumānijā, mēs varējām gūt labumu no ceļošanas. Pašlaik vairāk nekā 20% no rumāņiem strādā ārzemēs un vairāk nekā 50% rumāņu ceļo uz ārzemēm. Šie skaitļi ir patiešām ļoti nozīmīgi mūsu valstī. Un, protams, tas ir svarīgi arī Rumānijai kā Eiropas Savienības dalībvalstī. Es eh, runāju par Bloēru, kas ir maza aviolīnija, kas atrodas Rumānijā, un tai ir apmēram 500 miljoni uh, pasažieru. Mēs visi ticām, ka Padarot ceļošanu lētāku, mēs veicinām arī drošību, mēs veicinām ekonomisko izaugsmi un cilvēku labklājību. Vienlaicīgi mēs arī nodrošinām mūsu vides aizsardzību, jo īpaši mūsu pasaules daļā. Tieši šie zemo izmaksu lidojumi ļauj cilvēkiem atbrīvoties no geogrāfiskiem laika un attāluma ierobežojumiem. Uh, Kā jūs zinat, eh, Rumānijā ir Karapatu kalni un ir ārkārtīgi grūti doties no Moldāvijas uz Transilvāniju vai uz uh, dienvidiem. Mums gaisa satiksme ir vitāla nepieciešamība, lai samazinātu reģionālās atšķirības. Vienlaicīgi mums ir jātiek galā arī ar dažādām uh, vēsturiskām grūtībām, ar ko visu laiku esam saskārušies. Mēs uzskatām, ka tas attiecas arī uz visu Eiropu. Mēs eh, ticam, ka īpaši šeit tādā laika periodā kā pašlaik migrācijai ir ļoti liela nozīme. Mēs redzam, ka kultūras atšķirības arī kļūst arvien redzamākas. Tas nozīmē, ka ceļošana cilvēkiem palīdz saprast eh, citus daudz labāk, tas veicina reģionālo integrāciju, tas veic labāku izpratni vienam par otru. Bez tām mēs uzskatām, ka gaisa satiksme ļauj jaunai Eiropiešu paaudzei saprast labāk mūsu vērtības un kļūt tolerantākiem. Mēs ticam, ka principā šeit ir runa par demokrātiju un mieru. Mēs arī ticām, ka šāda veida lētāki ceļojumi ļauj nodrošināt arī augstāku ekonomisko labklājību. Priekšsēdētājs kundze teica, ka šie zemo izmaksu avio pārvadātāji ir izmantojuši Eiropas projekta priekšrocības. Es vēlētos teikt, ka šīs aviolīnijas ir bijušas labs partneris Eiropas projektam. Mēs uzskatām, ka konkurētspēja ir atkarīga no mobilitātes, un mēs zinām, ka lieliem projektiem ir vajadzīga mobilitāte. Mēs arī uh, zinām, ka ceļošana var savest kopā ģimenes pat ja cilvēki izvēlas strādāt eh, tur, kur viņi ir vajadzīgi. Mēs arī uzskatām, ka MVU eh, uzņēmumu īpašnieki, eh, cilvēki, kas strādā mazos un vidējos uzņēmumos, izmanto zemo izmaksu aviolīnijas, un viņiem ir svarīgi nodrošināt lielākas investīcijas, labākas nodarbinātības iespējas, labāku saikni starp reģioniem. Tieši tāpēc Blue Air aviolīnijai tā ir prioritāte nākamajā gadā. Mēs uzskatām, ka MVU ir stabilitātes garants. Mēs zinām, ka liela uzņēmumi nodrošina izaugsmi, taču mazi un vidēji uzņēmumi rada stabilitāti. Tādos laika periodos, kad ir jūtamā spriedze, mm, krīzes un recesija. Mēs uzskatām, ka jo īpaši šādā laika periodā vajadzētu uh, konsolidēt MVU attīstību, un šādi zemo izmaksu lidojumi to var palīdzēt izdarīt. Mēs uzskatām, ka izaugsme nav iespējama bez teritoriālas kohēzijas. Ja Eiropā būs lielas atšķirības starp dažādiem reģioniem, cilvēki noteikti izvēlēsies eh, doties citur. Mēs nevarēsim nodrošināt reālu izaugsmi un labklājību, ja vienā reģionā būs eh, milzīga bagātība, bet otrā cilvēki nevarēs atļauties sūtīt bērnu uz skolu. Tāpēc mēs uzskatām, ka um, šādu sekundāro lidostu uh, piesaistīšana ne tikai rada darba vietas, bet uh, nodrošina arī ļoti lielas iespējas labklājības sadalēji. Protams, ir jāpiemina arī pētniecība, novatoriskums, viss tas, ko mums dod izglītības mobilitāte. Tagad par ilgtspējīgumu. We do believe, and it is true in Romania. Mēs uzskatām, ka vismaz Rumānijā zemo izmaksu aviolīnijas nodrošina ilgspējīgākas iespējas ceļošanai. Esam aprēķinājuši oglekļa izmešus Rumānijā mūsu lidmašīnām un esam salīdzinājuši šīs, šos izmešus ar izmešiem, ko rada pasažieri, kas ceļo ar automašīnām. Un īsnībā to pat nevar salīdzināt. Uh, Ceļojot ar lidmašīnu vismaz uh, Rumānijā, mēs uh, nodrošinām uh, eh, 30% ieguvumus izmešu ziņā, ja to salīdzinām ar braucējiem ar automašīnu. Ja runa par uh, dzelzceļiem un investīcijām aviolīnijās, tad, uh, protams, ka tās ir lielas uh, ilgtermiņa investīcijas. Mm, pašreizējais dzelzceļa stāvoklis Rumānijā ir tāds, ka būtu vajadzīgi tādi ilgtermiņa projekti, lai to visu uzlabotu. Bez tām jauni projekti, jaunas infrastruktūras radīšana ļoti ietekmē biodaudzveidīgumu. Mēs varam līdz ar to ļoti ietekmēt habitātus, kas ir vajadzīgi citām sugām. Es gribētu aicināt komisiju papētīt eh, piesārņojumu un domāt par zaļo ceļošanu tādā visaptverošākā veidā. Mums vajadzētu skatīt to um, kopumā, vajadzētu aptvert visu ciklu. Mēs ticam, ka šāds uh, lētāks gaisa transports veicina ekonomisko izaugsmi un nodrošina labklājību visiem. Blue Air mēs to nodrošinam katru dienu. Mēs uh, esam nodrošinājuši analītisko kapacitāti tā, lai visos lidojumos būtu vismaz 90% noslodze. Mēs uh, aizstājam vecākas lidmašīnas, tāpat arī mēs uh, mēģinam optimizēt degvielas izmantojumu un mēģinam arī nodrošināt visas tehnoloģijas, lai uh, digitalizētu mūsu darbu. Tas arī viss. Paldies! Un tagad pēdējā izteiksies Olivijas Sfēras kundze, viņai tiek atvēlēts arī sešas minūtes. Paldies, priekšādātāji! Labdien visiem! Lielas paldies, ka komiteja mūs ir uzaicinājusi. Mums ir vairāk nekā 5 miljoni um, darba ņēmēju un vairāk nekā 300 tūkstoši tieši avio, aviācijas sektorā. Es vēlētos sākumā norādīt uz to, kas ir teikts par uh, lētu transportu. Protams, ka transports kaut ko maksā un vai ir jānodrošina tas, lai šis transports uh, neradītu lielas izmaksas nec uh, vīdes, nec arī citā ziņā. Uh, Zemo izmaksu aviācija ir ietekmējusi arī citas nozares, proti pakāpojumus uz zemes, lidostas un arī, protams, citas aviolīnijas, kas strādā pēc citiem uzņēmējdarbas modeļiem. Mēs eh, mēģinam nodrošināt mobilitātes tiesības Eiropā un mēs vēlamies arī panākt, lai uh, cena būtu zemāka par eksploatācijas izmaksām. Es vēlētos norādīt, ka mēs neesam pret zemo izmaksu aviācija, jo ja vien viņi ievēro uh, taisnīgus principus visiem. Tātad mēs pārstāvam uh, um, mm, apkalpes uh, uh arjotbiedrības. Ir dažādi zemo izmaksu modeļi, un uh, kopš 70. gadiem Eiropā funkcionē dažādi zemo izmaksu aviolīnijas. Šīs aviolīnijas visas uh, mm, piedāvā lidojumus par zemām uh, izmaksām, bet to uzņēmējdarbības modeļi tomēr atšķiras. Drāna komiteja ir atlasījusi aviolīnijas, kas strādā pēc ļoti dažādiem modeļiem. Dažas no šīm aviolīnijām vēda sarunas ar arotbiedrībām, uzsāk dialogus, kamēr citas aviolīnijas šo dialogu uzsāk tikai tad, ja tās piespiež to darīt. Un, protams, mums vajadzētu uh, Uh, paskatīties, kādas tiesības un pienākumi piemīt šiem cilvēkiem, kas apkalpo lidmašīnas. Pēdējo gadu gaitā ir uh, panākts zināms progress attiecībā uz uh, kolektīviem darba līgumiem. Un, protams, šeit arī pausti dažādi draudi, neskatoties uz to, ka uh, Dažas aviolīnijas ir negribīgi iesaistījušās sarunās, tāpat arī tiek apspiestas tādas pamatiesības kā pulcēšanās tiesības un arī tiesības uz kolektīviem līgumiem. Mums vajadzētu paskatīties, kādā veidā tieši rīkojas dažas šīs zemo izmaksu aviolīnijas. Mēs varam konstatēt ļoti lielus trūkumus, piemēram, Polijā eh, darba ņēmējiem tiek piedāvāti cita veida darba līgumi, un kas to neakceptē, tos vienkārši atlaiž. Tāpat arī ir jāsaprot, ka, ja kāds nesā formastārpu, zināmas aviolīnijas formastārpu, nevarētu viņu piespiest kļūt par pašnodarbinātu. Mēs arī redzam, ka ir, tiek izdarīti mēģinājumi apiet tiesību aktus, piemēram, Vācijā tika mēģināts apiet darba padomes noteikumus, tāpat arī ir vairākas lietas eh, Dānijā un arī Nīderlandē. Ja ir eh, tiesas eh, principi, kas norāda, ka ir jāievēro zināmi principi, atkal darba ņēmējiem piedāvā kļūt par pašnodarbinātajiem. Tāpat arī pagājušā nedēļa Reuters publicēja rakstu par šo pašu problemātiku. Parādās arī drošības aspekti, tāpēc, ka apkāpēji ir jāstrādā pat tad, kad viņi ir sasirguši, un mēs zinām, ka šāda veida darbinieki saslimo ļoti bieži. Uh, aviolīnijas mēģina uzlikt ierobežojumus slimības atvaļinājumiem. Tāpat arī Spānijā nesen bija lieta, kur uh, darbiniekiem tika uzlikti sodi, ja viņi nepārda vēdienus un dzērienus lidmašīnā. Protams, e, jāņem vērā arī cilvēka resursu jautājumi. Bieži vien uh, šie jautājumi tiek risināti no citas valsts. Protams, ka tiek izdarīti mēģinājumi padarīt šo nozari pievilcīgāku sievietēm. Transporta nozarē strādā tikai 22% sieviešu. Es atvainojos. Varbūt jūs varētu runāt mazliet uh, lēnāk. Dažas no zemo izmaksu aviolīnijām izmanto pagaidu darba aģentūras, lai nodrošinātu 90% no savas apkāpes. Krāsas kungs, es vēlētos tomēr uh, iebilst, jūs uh, eh, nenodarbināt uh, eh, cilvēkus tādā veidā, kā jūs norādījāt. Šos uh, cilvēkus uh, noalgo mm, apkalpes aģentūras, un, protams, ka tās ir riskantas darba vietas, un šādas darba vietas sievietēm bieži vien nav pievilcīgas, jo tām nav iespēja paņemt mm, bērnu kopšanas atvaļinājumus. Protams, ka aviolīnijas mm, tērē daudz naudas mm, par tiesām, lai atrastu sev visapievilcīgākos uzņēmējdarbības modeļus, un, protams, ka tās arī gūst labumu no šādiem ļoti sliktiem darba apstākļiem. Uh, un īsnībā to var saukt tikai vienā vārdā - par sociālo dempingu. Tie, kas uzskata, ka zemo izmaksu aviolīnijas ļauj padarīt transportu um, modernāku, demokrātiskāku, vēlos norādīt, ka vajadzētu ņemt vērā arī Eiropas sociālo modeli. Diemžēl daudzas zemo izmaksu aviolīnijas un arī citas aviolīnijas to neņem vērā. Protams, mums ir jāpaskatās arī, kādas ir globālās izmaksas transportam. Uh, Te nav runa tikai par cēnu, ko maksā pasažieri. Mēs redzam, ka arī subsīdijas dod savu ieguldījumu šo aviolīniju attīstīšanā. Ņemot vērā man saprakstīto situāciju, ir ārkārtīgi žēl redzēt no arotbiedrību viedokļa, ka Eiropas Savienība ir mēģinājusi aizsargāt pasažieru tiesības, kas ir leģitīmas tiesības, uh, un mēģinās šīs tiesības arī īstenot, bet no otras puses eh, netiek darīts nekas, lai aizsargātu darba ņēmēju tiesības. Paskatīsimies, kas notiks ar eh, Tomatu Kuku. Tomas Kuku. Pasažieri tika repatriēti, kamēr uh, eh, apkalpēji vajadzēja lūgties citām aviolīnijām vai arī maksāt uh, par savu naudu, lai varētu nokļūt atpakaļ mājās. Ir sagatavots arī ziņojums par sociālajiem standārtiem aviācijā. Mēs esam veikoši daļēju analīzi un mēs redzam, ka uh, piedāvātās darbības ir pārāk pieticīgas. Mēs uzskatām, ka vajadzētu ievērojami uzlabot sociālo situāciju šajā sektorā. Mums vajadzētu pielikt punktu pašnodarbināšanai. Nedrīkstētu būt tā, ka apkalpes ir pašnodarbinātie. Otrakārt, vajadzētu ierobežot pagaidu darba aģentūru iesaisti. Mēs vēlētos aicināt komisiju izskatīt šos jautājumus eh, darba grupā, kas pavisam drīz tiks izveidota. Varbūt jūs varētu beigt savu uzstāšanos, saka priekšādātāji. Tas arī viss. Paldies, ļoti labi. Nu, tiešām visai tāds plašs un dažāds apvārsnis mums pavērās. Nu, un arī skaitļu ziņā Jāsaka, šie skaidri, kad jūs sakāt, ka, lūk, aviācija esot vidē draudzīgāka nekā viens otrs cits transports sektors, nu, jā, man liekas, šeit jābūt ļoti uzmanīgiem, jo godātie runātāji Jūs priekšā ir deputāti, likumdevēji, kas vienlaikus viens otrs ir arī ļoti labi eksperti. Tāpēc nevaru teikt šeit nezinu, ko, kas jums ienāk prātā un domāt, ka mēs jums vienkārši tā ticēsim. Vienotru lietām, ko es dzirdēju, manī rada jautājums, un tāpēc tūlīt pat arī uzsāksim debates, un vispirmām kārtām došu vārdu Marinesku kungam trīs minūtes. Un atcerieties, ka tagad ir pēdējais brīdis, kad jūs varat pieteikties uz uzstāšanos. Priekšā tā tā paldies! Nu, jā. Varbūt kādam bija citas idejas un, un viedokļi. Es tā skatos, tur bija ļoti dažādas domas, jāpārbauda viss. Nu, mīļie draugi, liels paldies par jūsu prezentācijām, jums visiem. Gribu jums pastāstīt, ka tālāk diskusijas pārsvarā norisināsies tieši par zaļo kursu. Uh, un par emisiju samazināšanu aviācijā. Un te nu jums tiks uzdoti ļoti tādi skarbi jautājumi, jo aviācijas nozarē šobrīd ir milzīgs spiediens. Un tāds spiediens arī turpināsies turpmākos, turpmāko laiku. Es gribētu jūs lūgt un savos atbildēs censties izskaidrot maniem kolēģiem, kas ir tas, ko jūs jau darāt, lai samazinātu emisijas. Bet tas, lai nebūtu saistīts ar nodokļiem vai papildus pa, paaugstinājumiem, piemaksām cenām, paaugstinot tās, bet kāda ir reāla risinājuma? Nu, es nezinu, lūk, tiešie lidojumi, jūs esat mazcenu eh, kompānijas, zemcenu kompānijas, mm, lai izvairītos no šīm ies, variantiem, kad ir, nu, divi, trīs savienojumi vēl, vai runājot, piemēram, par motoriem, par dzinējiem šais lidmašīnās. Šāda veida risinājums mēs gaidām no jums. Domāju, ka šīs diskusijas patiešām būs lietderīgas. Jo cīņa pret klimatu pārmaiņām ir ļoti nopietnas jautājums. Un tas arī būtu tieši tik nopietni jāuztver ne tikai te ar mērķiem un nu, kaut kādu kaunināšanu, ka lūk, lidot ir slikti, bet nē, mums vajag reālus risinājumus. Tāpēc lūdzu ņemiet to vērā, tad, kad atbildēsiet uz jautājumiem, lai jums veicas. Merci, monsieur Marin. Paldies, Marinesko kungs. Danielsen kungs. Lūdzu, jums vārds. Paldies. Paldies arī paneļrunātājiem par uzstāšanos. Jā, šī ir ārkārtīgi interesanta tēma, nu, no vairākiem skatu punktiem raugoties. Es pievērsīšos sociālajiem aspektiem un it īpaši darbaņēmēju tiesībām. Jūs visi teicāt, ka, lūk, zemcenu lidojumi ir uzlabojuši savienojamību Eiropas Savienībā. Tas ir neapstrīdam, bet arī kom, bet vairāk pētījumu, to starp komisijas pētījums rādina, rāda, ka zemcenu operatori rada ļoti riskantus darba apstākļus apkalpas locekļiem un darbaņēmējiem. ņēmējiem Nu, piemēram, šie nulles stunda aģentūra, šie safabricētie pašnodarbinātie statusi, e, tad, e, kur tiek izvēlēta bāzes vieta un tā tālāk. Šāda veida prakse e, apdraud darba standartus, padara dzīves apstākļus apkalpes locekļiem ļoti sarežģīts un arī kropļo konkurence šai vienotajā aviācijas tirgū. Un tāpēc, lai arī zinu, ka jūs, protams, esat no dažādiem uzņēmiem, vai jūs, kā šo avio sabiedrību pārstāvi, varat mums paskaidrot, kāpēc šāda veida praksa vēršas plašumā un kāpēc tā vispār ir vajadzīga. Un detalizētāk runājot, kā arī varbūt tieši vēršoties pie Rainēra pārstāvi, vai jūs piekrītat, ka mājas bāzes nacionālajiem tiesību aktiem būtu jātop piemērotiem darba attiestībām Un visbeidzot, kā politikas izstrādātājiem šeit Eiropas parlamentā, mums jācenšas veicināt sociāli atbildīgu aviāciju. Un ko jūs darāt savā avio sabiedrībā konkrēti, lai kļūtu par sociāli atbildīgāku darba devēju? Te bija ļoti daudz šādi tas mm, slaidi par vidas draudzīgumu, bet ne tik daudz slaidu par to, kā uzlabot darba apstākļus strādājošajiem. Paldies! Paldies, Danielsen kungs. Nākamais Boza Diez kungs, lūdzu. Paldies, priekšādātāji. Pirmām kārtām vēlos pateikties visiem sešiem paneļrunātājiem par viņu prezentācijām. Tiešām bija ārkārtīgi interesanti jūsos klausīties. Zemcenu operators sastopas ar dažādiem problēmu jautājumiem, tostarp darba apstākļu uzlabošana, drošība. Un nu tad jā, Izaicinājumu ir daudz. Un tieši šī iemesla pēc esam arī konstatējuši, ka vienu no otru zemcenu aviosabiedrību ir skārušas uh, Eh, dažādas problēmas, nu, piemēram, ir notikuši, notikušas uzņēmuma apņemš, apvienošanās, bankroti un tā tālāk, un kopš 2010. gada vairāk par 120 aviosabiedrībām darbību ir pārtraukušas saskaņā ar jāta datiem. Spānijā, manā valstī, Mm, gaisa pārvadātāji sastopas ar milzu spiedienu šobrīd. Viņi nevar nodrošināt pilnas lidmašīnas, un viņiem ir jādomā par atbilstīgu līdzsvaru šai gadījumā. Saskaņā ar mūsu rīcībā esošajiem datiem cen, peļņa uz pasažieri 5,5 eiro. Nu, tādi ir vispārīgie statistikas dati. Bet es vēlējos izmantot šo iespēju un runāt ar jums šodien šeit un te, runāju, un te vēlos runāt tieši arī dzen ar Ryanair, kas jāsaka ir viena no lielākajiem budžetiem visā, vis, nu, no aviosabiedrībām Eiropā kopumā. Kā jūs pieņemat lēmumus? Mm, e, Eiropā. Es zinu, ka tas ietekmē, protams, arī Tenerifi un Dienvidlanceroti un tā tālāk. Un mm, es zinu, ka ir apmēram 900 tūkstoši turistu kas izmanto, nu, piemēram, lidojums uz Tenerifi. Un lidojuma atcelšana, protams, ļoti nopietni ietekmētu viņu dzīves. Un tāpēc es gribētu vērsties pie Krasas kunga ar pavisam konkrētu jautājumu. Kā jūsuprāt? Jūsu darbības sektors varētu sadarboties ar Eiropas iestādēm, tā lai tiktu galā ar šiem problēmu jautājumiem, lai varētu izanalizēt šīs problēmas un varētu sistemātiski tās risināt. Es esmu liberāļu partijas pārstāvis un negrasos jaukties iekšā privātā tirgus darīšanās, nē. Bet es gribētu zināt, kāda ir jūsu uzskati mm, par mūsu sadarbību, tātad sadarbību starp valsts un privāto sektoru, lai varētu pēdējā laikā piedzīvotās grūtības pārvarēt. Bozadies, paldies jums! Tālāk nākamais runātājs. Paldies priekšsādātājai! Saka Deparnē kundze, paldies par šo iespēju runāt par šo transporta jomu, kas nebūtu nav tik vienkārši. Bija jāsaka visai pārsteigta, kā bio daudzveidības aktīviste, ka jūs savos slaidos iekļāvāt slaidu par to, ka pateicoties zemes un aviolīnijām tiek saglabāta bioloģiskā daudzveidība. Nu, ja citi faktiski in, investē uh, Eh, transporta jomās, un tad, lūdzu, izrādās viņi kaitē bioloģiskai dabiedzībai, bet klimata krīze taču faktiski eh, nu, kopumā noved pie mm, bioloģiskās daudzveidības zuduma, un jūs nevarat sev nodalīt no šī transporta sektumā kopā netic šim argumentam. Uh, Protams, ir tādas zonas Eiropā, kurās eh, citādi nav iespējams nonākt, kur ir vajadzīga šāda veida reisa, un, protams, kā jau sabiedrības palīdz nodrošināt savienojumību īpaši ar salām un tā tālāk, bet tāpat laikā pastāv, protams, arī šis jautājums par eh, nodokļiem un eh, netaisnīgo pēdu uz dabu. Saskaņā ar Nīderlandiešu pētījumu Mēs kā zaļie esam, nu, nu, bijām tie, kas šo pētījumu pieprasījumu prezentēja, konstatējām. Si ka faktiski nodokļu maksātājiem jūsu pakalpojumu izmaksā salīdzinoši ļoti dārgi un faktiski traucē konkurencei. Lai mainītu transportu jomu Eiropā, uh, No šāda veida lietām vajadzētu atteikties, vajadzētu kopīgiem spēkiem veidot šādu kopēju jaunu transporta vīziju. Un, protams, ka ir vajadzīgas investīcijas atsevišķos uh, Eiropas nostūros, lai uzlabotu infrastruktūru, bet jāsaka, kā pārliecināt ekoloģiski šeit Eiropas parlamentā, es nedomāju, ka labākais variants šajā gadījumā būtu teikt, ka vienīgais uh, veids, kā savienot cilvēkus, ir ar lidojumiem. Ir citas transporta iespējas ar autobusiem, ar jaunām tehnoloģijām kas varētu ļaut mums eh, nonākt vienam pie otra no punkta A uz punktu B, nu, un tāpēc nedomāju, ka tieši avio pārvadājumi ir tas ekoloģiski mm, labvēlīgākais risinājums. Paldies, Deparnai kundzei! Aiderkungs, nē, jums nav jautājumu? Kontūrs kundze. From our part, uh... No savas puses ehm, es gribētu lūgt ehm, dalīkundzi izteikties. Labi, dalīkundze, jums tad arī vārds. T Thank you, uh, chair. Es paldies priekšsēdētājiem nu, negrasos paust respektu trūkumu pret kādu planētu, bet man jāsaka, jūs esat ļoti nelīdzsvaroti. Un mēs šādā veidā zaudējam iespēju patiešām izpētīt zemcenu aviolīniju lomu tīri no vidas un sociālo aspektu skatu punktu raugoties, to starp par subsidēšanu runājot. Jūsu uzņēmumi ir saņēmuši no nodokļu maksātājiem šādas subsidijas. Uh, Un jāsaka, es te ar nu, tādu diezgan lielu skepsi e, raugos uz vienu otros apgalvojumiem, ka jūs, lūk, esat atbildīgi par to, ka esat apvienojuši ģimeni, nodrošinājuši demokrātiju, samazinājuši piesārņojumu. Uh, Nu, šāda veida stāstīņus jums nevajadzētu šeit atcerēt uz vienu otru apgalvojumu. Es tiešām vēlētos pasīties arī sīkāk. Pirmkārt, Rainers saka, ka viņi lūg simtiem miljonu eiro tērējot no vidas nodokļos. Nu, un ja tik visi būtu tādi kā jūs, tad gan mēs dzīvotu zaļākā, gaišākā vietā. Un tikai šīs neefektīvās citas aviolīnijas ir vainīgas. Bet, ja paraugamies uz faktiem, tad pirmām kārtām konstatējam, vai jūs piekrītat tam, ka aviācija ir tā, kas ir vismazāk ar nodokļiem apliktais transports transporta veids, vai tad tas nav fakts, ka Rainēs maksā miljoniem nodokļu, vidas nodokļos, tāpēc, ka jūs arī emitējat vairāk kā jebkurš cits, un jūs šobrīd esat nonācis no augstākajā desmitniekā no lielākajiem emisiju radītājiem Eiropā, pavisam oficiāli, un tur vietas ieņem vēl tikai ogļu fabrikas augstākas par jums. Tātad jūs šādā veidā salīdzināt ar citiem sevi, un jūs tagad sakat, lūk, uz pasažieru, uz lidojumu, bet viens lidojums jums taču rada tās, to pašu emisiju daudzumu, tikai tas, ka jūs pārvadājat vairāk pasažieru, jūs kaut kā glābi. Es gribētu zināt, ko jūs visi domājat par šo domu, ka. Uh, Eh, vajadzētu uzlikt degvielas nodokli, jo zaļo runātāji tieši tā, tā arī teica. Jūs taču faktiski tiekat subsidēti uz citu alternatīvu pārvietošanās veidu rēķina. Un tāpēc atzinīgi vērtēju Portugāles apmeklētāju. Portugāla šeit nav labs piemērs, jo tieši tāpat kā īrija, arī Portugāles eh, valsts faktiski ir pilnībā ignorējuši citus transporta veidus, nav tos attais, attaisno, attīstījuši. Un tāpēc tagad jūs esat atkarīgi no zemcenu lidojumiem. Tā laikā vajadzētu vajadzēja attīstīt alternatīvas pārvietošanās metodas un ļoti veiksmīgi. Es domāju, te ir arī lieliski piemēri tam, kā tas citur ir noticis. Un es gribētu, lai jūs visi izteiktu komentārus par to faktu, ka šis jautājums ir ticis izpētīts, tātad subsīdiju līmenis, ko jūs saņemat no vienas otras reģionā valdībām, reģionālām lidostām. Mēs zinām, ka šīm lidostām lido, nodokļi tiek samazināti reizēm pat līdz nulē, tāpēc, ka, protams, šeit viņiem ir diezgan labi dūži rokā vietējā, vietējā līmenī nodrošinot darbu un tā tālāk. Es gribētu tāpat laikā zināt arī, ko komisija dara, lai risinātu šo jautājumu. Un visbeidzot, par ko gribēju runāt ir darba ņēmēja tiesības, jo nav, jābūt nekā, nav jābūt nekādam uh, kodolzinātniekam, lai saprastu, ka uh, jebkuri darba apstākļi šajā zemcēna avio sabiedrībās ir zem jebkuriem standartiem, uh, robežojas ar burtiski nelegāliem, nelikumīgiem darba apstākļiem. Jūs izmantojat šo brīvo tirgu, lai vienkārši visu te pārbīdītu, pārstrukturētu, un uh, šajā ziņā būtu jābūt krietniem uzlabojumiem. Uh, Un te gribu skatīties tieši uz Ryanair un vēlētos tieši, lai Ryanair runātu par šiem jautājumiem, jo te nerunājam tikai par darba ņēmēju situāciju, bet arī par aviācijas drošību. Ja piloti un apkalpe ir noguruši, ja viņi ir pārguruši un baidās runāt par kaut kādiem jautājumiem, tad tiek apdraudēta arī pasažieru drošība. Šāda veida atipisku nodarbinātības kontraktu izmantošanu arī par to vēlos dzirdēt, ko vairāk vēlos tāpat arī dzirdēt, kas jums sakāms. Uh, Eh, jūs sakat, lūk, jūs atzīstat arot, arotbiedrijas un ar tām eh, runājat, bet zinām, ka Rainer, piemēram, jauno polijas arotbiedrību eh, apkalpas locekļiem neatzīst, un faktiski apkalpas locekļi un piloti ir spiesti kļūt par neatkarīgiem kontraktoriem uzņēmējiem, jo saskaņā ar polijas likumdošanu pašnodarbinātajā arotbiedrībām var pievienoties. Jūs sakat, lūk, ja mēs atzīstam arotbiedrības, bet vienkārši mūsu darba ņēmēji neviens tajās nepie, tā, tām nepievienojas uzņēmumos. Nu, eh, Vācijā, piemēram, tas ir izslēdzoši. Jūs esat pašnodarbinātais, jūs nemaz to nevarat darīt un tā tālāk. Kas jums sakāms par visiem šiem, kas par visiem šiem pārējiem um, uzņēmiem, aģentūrām, kas uh, tiek pieņemtas darbā, piemēram, pieņem darbā pilotus tā kā Tenerifē un citur, Prāgā un tā tālāk? Un tad, tad jūs faktiski vienkārši valdat ar skaldīšanu, Mm, sadalot viņus, neļaujot viņiem apvienoties arotbiedrībās. Paldies, gribu par to dzirdēt vairāk. Paldies! Visiem runātājiem gribu teikt, ka jums ir divas minūtes katram. Nu, lūk, pirmais rauns, katram jau bija jautājumi, un pēc tam nāks otrais jautājumu rauns, jeb kārta. Uzreiz došu vārdu jums, Krasas kungs. Jūs varat atbildēt uz jautājumiem, ko dzirdējāt sociālie un vīdes jautājumi. Lūdzu, Krasas kungs, jums divas minūtes. Paldies, priekšādātāji! Un paldies arī visiem deputātiem par izteikšanos. Es, protams, nevaru uz visu atbildēt tieši divās minūtēs, bet darīšu, ko varēšu. Pirmām kārtām, varbūt tāpēc, ka tas ir prioritāte ne tikai Rēneram, bet visām citām aviosabiedrībām, vairāk kārt tika minēts jautājums par drošību. Uh, un drošumu. Tika teikts, ka, lūk, kā zemseno eh, operatori, nu, iziet uz kompromisu drošības jautājumos. Es uz to gribu reģēt tūlīt pat un var jums teikt, ka lūdzu pastieties uz faktiem, uz drošības incidentu ziņojumiem. Zemcenu operatoriem nav nekas tāds, kas liecinātu par to, ka šeit būtu drošība dodot. Turklāt runa bija par atipiskiem nodarbinātības līgumiem, darba līgumiem, tīpaši konkrēti Polija tika šķiet minēta. Uh, Tas droši vien ir saistīts ar pašnodarbinātības modeļiem. Tie nav unikāli izmanto un netiek izmantot tikai zemes un avio sabiedrībās. Tā tas ir bijis pēdējos gados arī 30-40 eh, gados Eiropā kopumā avio sabiedrībās. Polijā konkrētāk eh, ir ļoti daudz šīs vecās, eh, iepriekšējo darbību pārmantojušās sabiedrības, kas izmanto tieši šāda tipa nodarbinātības modeļus. Vēl kāds vaicāja par, teica, ka lūk šāda praksa vēršoties plašumā negluži otrādi. Pirms pāris gadiem, nu ir tā, ka pašreiz Rainēra atzīst ar, arotbiedrības runā ar tām, pirms diviem gadiem tas bija citādi, vairāk kā 70% pildu bija tiešā veidā pieņemta darbā. Un līdz ar to šāda veida apgalvojumi nu, neiztur pārbaudi. Tā tas nav, ka šāda praksa vērš plašumā. Gluži otrādi. Par Tenerifi tāpat tika jautāts. Tas ir konkrēts komerciāls jautājums, kāpēc Tenerife tika pārvēst, pārvēsta no mājas bāzes par mm, galamērķi. Tas saistīts ar eh, ne ar lidojumu samazināšanu, bet gan ar to, ka vienkārši avio, mm, avio lidaparāti tiks bāzēti citur. Nu, tas šķiet arī ir viss manās divās minūtēs. Vienu lietu nesapratu - 60% pilotu uh, ir tiešā veidā pieņemta, tad 40%, kas ir ar pārējiem 40%, kāds statūts ir viņiem, to es nesaprotu. Ja 60% pilotu ir eh, ar darba ņēmēja statusu, kas ir ar šiem 40 pārējiem procentiem? Kaut kāds pagaidu mm, darba ņēmēja status viņiem ir. Varētu būt aģentūras darbinieki un pašnodarbinātie bet 60% skaitlis ar vienu turpina pieaugt. Nu, jā, es vienkārši gribēju, lai jūs to precizējat. Nu, jā, mēs vēlamies precīzi runāt šajā transporta komitejā. Labi. Un tas jau izklausās tuvāk patiesībai. Bavarkungs, nu tad tagad jums vārds. Divas minūtes, lai atbildētu uz visiem šiem jautājumiem, lūdzu. Thank you very much. Um, honesty was demand. The... Paldies! Mm, šeit tika prasīts godīgums, un es tam pilnībā piekrītu. Un, mm, ja runājām tātad par ekonomiku un taupīšanu, mēs esam vienīgais eh, transporta veids, kas pilnībā sedz visas infrastruktūras izmaksas, piemēram, atbilstoši Vācijas likumdošanai, atbilstoši uh, Aviokompānijas ir tās, kas uh, pilnībā nosec visas izmaksas, kas ir saistītas ar infrastruktūras izmantošanu. Tālāk par nodokļiem. Šajā gadā mēs samaksājām 173 miljonus eiro par CO2 certifikātu plus Vācijas aviācijas nodokli. Es neredzu nekādu subsidēšanu. Nākamajā gadā Eh, tas tiks pacelts, eh, šis nodoklis tiks pacelts uz 5,5 eiro uz katru pasažieri eh, īsajiem lidaju, lidojumiem. Līdz ar to mūsu nodokļu sloks palielināsies, pieaugot līdz 250 miljoniem gadā. Tas nozīmē, četrus vai piecus jaunos lidaparātus mēs nevarēsim nopirkt, eh, kurus, ja mēs varētu nopirkt, mēs varētu par 20% samazināt emisijas. Tālāk par eh, sociālo pusi. Eirovings visus darbiniekus pieņem darbā tieši, nepastarpināti, viņi strādā atbilstoši darba līgumam, Jā, ja runājām par uh, to, ka darbiniekiem ja, ja eh, iznāk ilgu laiku būt prom no mājām, tad uh, tomēr uh, mēs uh, koplīgumā to esam atrunājuši un viņi var izmantot uh, viesnīcas. Uh, ērtības un pakalpojumus, ko mēs nosacām. Jūs teicāt, ka Eh, Vācijā pieaug nodokļu skaits avio sabiedrībai, ja? Jūs teicāt, ka jums tad atsimredzot līdz tam nav bijis jāmaksā nodokļu, un tagad beidzot jums tiks uzlikta nodokļa. Tas ir tas, ko jūs teicāt, es īsti nesapratu. Ah, ça a augmenté durant la période. Nē, ir pieaudzis pa to laiku šis nodokļu sloks. Ir bijis mazāk nodokļu un tagad vairāk. Kā tā? Labi. Correct. Um, the German aviation tax uh, was. Jā, Vācijas aviācijas nodoklis tika ieviests 2012. gadā, un tas tiks palielināts sākot ar nākamā gada aprīli un sasniegs 13 eiro un 3 centus uz pasažieri īsajiem lidojumiem. Jā, tagad es saprotu, jā, precīzi. Aņokungs, Arnokungs, Lujā Arnokungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlos noprecizēt divas vai trīs lietas, kas skar tieši infrastruktūru. Tātad. Mums atbilstoši Eiropas Savienības likumdošanai ir jāmeklē risinājumi, kā samazināt emisijas no emisijas avota. Tātad es gribētu, lai skaidri tiktu nodalīts, piemēram, ceļojuma izmaksas no vienas vietas uz otru un piemaksa par radīto piesārņojumu. Bet tas ir jānodala, jo pretējā gadījumā uh, rodas nepareizs priekšstats par to, cik maksā biļete. Ja šie divi komponenti tiek salikt kopā bez skaidra nodalījuma, tad tas uh, varētu uh, radīt neskaidrības un problēmas, attiecīgi prezentējot šo risinājumu pasažieriem. Tālāk infrastruktūras pārvaldītāji varētu radīt stimulus uzņēmumiem, lai tie izmantotu modernākus lidaparātus ar mazākām emisijām. Tad, tad mēs varētu radīt stimulus, lai piesaistītu tieši modernos lidaparātus. par jautājumu, ko uzdeva Dalī kundze. Es vēlētos vispirms jums pateikties par jūsu komentāriem, bet es gribētu arī paskaidrot kādu punktu. Portugāla ir valsts, kas atrodas perifērijā. Dalīkundze jums nav tulkojuma, bet es runāju franciski. Ja es varu runāt arī angliski, man šķita, ka jautājums tika uzdots franču valodā. Paldies, Dalī kundzei, par uzdoto jautājumu, bet jūs aizmirsāt divas ļoti svarīgas lietas saistībā ar manu valsti. Mēs esam periferāla valsts. Mēs atrodamies Eiropas galējos rietumos. Un mums ir divi svarīgi reģioni, Azoru salas un Madeira Atlantijas okeāna pašā vidū, un man šķiet, ka nav iespējams atrast citus veidus, kā tur nonākt, kā tikai ar uh, lidmašīnām, ar lidaparātiem. Portugāļi būtu mazāk konkurētspējīgi nekā citas valstis, jo, piemēram, ja jūs ridu, li, dzīvojat eh, centrāla Eiropā, tad ar vilcienu vienas stundas laikā var nonākt gandrīz jebkur, bet mums ir jāšķērso visa Spānija un Pirenei, lai nonāktu, piemēram, centrāla Eiropā. Līdz ar to vienīgais demokrātiskais veids, kā nodrošināt konkurēt spēju un nodrošināt Portugāļiem tādas pašas noteikumus un situāciju kā pāriem Eiropā, ir nodrošināt lidojums ar lidmašīnām. Ja runājam par transportu demokratizāciju, tad, protams, eh, tā notiek un, un, un šis pakalpojums ir pieejamāks eh, visiem. Un tie, kas dzīvo Azoru salās un Madeirā, diemžēl tas ir vienīgais veids, kā būt saistītiem ar Eiropu. Pretējā gadījumā mēs nevarēsim nodrošināt uh, viņiem tikpat demokrātisks nosacījums kā pārējiem eiropiešiem. Nē, Jūs lūdzāt vārdu, jūs izteicāties. Dalīkundze. Ja jūs vēlaties šeit dueli, tad es jums pierakstīšu vēlreiz sarakstā, bet citādi mums vajadzētu iemācīties runāt, tad katram tiek piešķirts vārds. Turpinās izteikties mūsu runātāja lūdzu, jums trīs minūtes. Es runāšu par nodarbinātību un to, ko esam izdarījuši un dārām. Arī nedaudz par vidi. Tātad, visi mūsu cilvēki ir mūsu darbinieki. Mēs pieņemam uh, darbā viņus eh, no tām vietām, kur viņi dzīvo, eh, strādā, un mēs ievērojam arī darba likumdošanu. Mums ir arī ārotbiedrības, un no tā mēs sadarbojamies. Un nu, mēs respektējam viņu tiesības. Tātad Marinesku kungs vaicāja, ko mēs esam darījuši. Pēdējā gada laikā mēs būtiski esam samazinājuši mūsu emisiju līmeni Pagājušajā gadā mēs maksājām 13 miljonus eiro par emisiju certifikātiem. Šogad mēs maksāsim mazāk nekā 10 miljonus. Tas ir tādēļ, ka mēs izdarījām daudzas lietas. Pirmkārt, atjaunojām floti. Mēs nolēmām uh, atteikties no vecās paaudzes lidaparātiem un izmantojam jaunus lidaparātus, uh, kas patērē mazāk degvielas. Mums ir 10 līdz 15 procenti efektīvāk degvielas izmantošana un mēs arī pārvadājam ar to pašu lidmašīnu 30% vairāk pasažieru. Es domāju, ka mūsu zemo izmaksu modelis eh, dod mums iespējas ceļot, dod iespējas ceļot pasažieriem. Uh, Uh, vienlaikus ar mazākām emisijām uz pasažieri, un tas ir ļoti svarīgi. Mūsu biznesā, lai gūtu peļņu, ir nepieciešams maksimāli piepildīt lidmašīnu, lai vismaz 90% no sēdvietām ir aizņemtas. Tā ir laba prakse aviācijā, un tas ir arī labi vidēji. Es nesaku, ka uh, ceļošana ar lidmašīnām ir vidēji draudzīga, nē, bet atsevišķos reģionos tas var nodrošināt mazāk emisijas uz vienu cilvēku nekā, ja šis pats cilvēks ar kādu citu transporta uh, veidu, piemēram, brauktu 500 kilometrus un mēs esam to aprēķinājuši. Lidot ir ātrāk, lētāk, pieejamāk un mazāk piesārņojoši. Mēs gribam atbalstīt dzelzceļus, autobusus. Mēs esam jau organizējuši autobusu satiksmi no attālinātām vietām uz lidostām. Tātad mums ir šī intermodalitāti, bet šīs lietas prasa laiku. Katrā ziņā mēs uzskatām, ka patreizējā brīdī šis risinājums ir visefektīvākais, un mums ir jāatzīst, ka atsevišķiem reģioniem šīs risinājums, šis transporta veids ir vidē draudzīgāks nekā citi transporta veidi, kamēr netiek izveidot atbilstošā infrastruktūra. Paldies! Madame Livia Spera, vous avez trois minutes, je sais c'est... Speras kundz, trīs minūtes, lūdzu. Paldies! Vispirms eh, man ir prieks, ka tik daudzi transporta komitejas eh, deputāti interesējas par sociālajiem jautājumiem, ar ko saskars darba ņēmēji zemo izmaksu aviolīnijās. Eh, šis eh, panels ir visai nelīdzsvarots tādēļ ļoti grūti, eh, teiksim, stāties pretī tiem, kuri krāso situāciju ļoti gaišās pasteļkrāsās, bet mēs arī piedāvājam risinājumus, jo tādi risinājumi ir. Piemēram, ierobežot pagaidu aģentūru darbinieku izmantošanu. Otrakārt, nodefinēt, kas ir pašnodarbinātā persona, kas ir darba ņēmējs, un atrast risinājumu aviācijai. Tālāk ir problēmas ar atbildību nelaimes gadījuma situācijā, ja persona ir pašnodarbinātā. Tālāk par e, vides ilgtspēju. Mēs uzskatām, ka sociālā un e, vides ilgtspēja iet roku rokā, tās ir vienas monētas divas puses. Mēs nenoliedzam, ka transporta nozare kopumā atstāja lielu ietekmi uz klimata pārmaiņām. Bet, protams, ir jādomā arī par darbinieku situāciju un tiesībām šajā pārējais procesā. Ja runājām par zemo izmaksu aviolīnijām, neuzsākot diskusijas par to, vai viņi piesārņo vairāk vai mazāk, Tad no mūsu skatu punktu raugoties, šīs avio kompānijas piedāvā mazāku iespēju veidot sinerģiju ar citiem transporta veidiem. Šī intermodalitāte ir mazāk iespējama, jo šīs zemo izmaksu kompānijas darbos ļoti izolētā veidā. Paldies! Merci beaucoup pour ces... Lielas paldies eh, par eh, šīm eh, pirmajām runām, un tagad būs otrā jautājuma kārta. Gīzekis kungs, lūdzu. Paldies, priekšādātāji. Lielas paldies arī par to, kā ir norganizēta šī uzklausīšana. Es esmu pret aizliegumiem un tāpat arī pret uh, lidošanas aizliegumiem. Uzskatu, ka ir pieminētas vairākas pozitīvas lietas - konektivitāte, ko nodrošina uh, šī zemo izmaksu aviolīnijas Eiropa kļūst ar to saliedētākā un cilvēki kļūst tuvāki viens otram. Es nedomāju, ka mums vajadzētu meklēt šeit savstarpējs apvainojums. Mums ir jāmeklē risinājumi. Un proti tas nozīmē, ka mums vajadzētu ietaupīt 10% no CO2. Es dzirdu par to tikai uzklausīšanās un konferencēs, bet, ja runa par tīrākām debesīm, uh, Mums vajadzētu šeit iesaistīt Horvātijas un arī Vācijas prezidentūras, un tām vajadzētu beidzot dot rezultātus, un tas arī dotu reāls priekšrocības. Gribēju runāt par kādu konkrētu punktu. Bauera kungs teica, ka mums ir vajadzīgi, eh, eh, vajadzīga ilgtspējīga lidmašīnu degviela. Es nedomāju, ka Eiropā būvēs šo fabriku, bet varbūt mums vajadzētu ieviest kvotas ilgspējīgai lidmašīnu degvielai. Tas ir konkrēts jautājums Bauer kungam. Vai šādas kvotas varētu būt rīks, kā mēs varētu nodrošināt šādas ilgspējīgas degvielas um, tālāku izplatīšanu un vietas atrašanu tirgū tai? Lielas paldies! Eh, Gīzekes kungam, tagad eh, Garsies Muņosas kundze. Liels paldies eh, visiem referentiem. Es vēlētos parunāt mazliet vairāk par sociālajiem aspektiem, un tā kā divas minūtes nav pārāk ilgs laiks, es vēlētos, lai Grāsas kungs sniegtu man atbildi, tāpēc vērsīšos pie viņa tieši. Mums ir bijuši arī parlamenta jautājumi par to, kā varētu um, um, pārlikt uh, šī, šīs um, darba vietas nu, uz uh, centrālās un austrumēropas valstīm. Tie ir pa četrām valstīm, un pilotiem vajag arī mainīt statusu. Viņi vairs nav uh, aviolīnijas piloti, bet gan viņi kļūst par pašnodarbinātajiem pilotiem. Uh, Pagājuši, kad uh, jūs apsolījāt uh, komisārai Taisenai, uh, nodrošināt eh, atbilstošus līgumus pilnīgi visās aviolīnijās, kurās jūs darbojaties. Tagad jūsu mājaslapā šie līgumi tiek piedāvāti balstoties uz polijas eh, tiesību aktiem, vienalga, kur šie piloti strādātu. Tātad Šeit ir runa par to, ka šis uzņēmums uh, nosaka, kādā veidā šim darbiniekam ir jābūt uh, nodarbinātam. Uh, tiesa pašlaik ir publicējusi savus atzinumus, kur tiek runāts, ka ši, tā ir ļaunprātīga darbinieku izmantošana. Jā, varbūt, ka uh, uzņēmumi izpilda 2012. gada regulu 465, bet ja šī regula netiek izpildīta, kādus pasākumus jūs veiksiet, lai visiem pilotiem būtu līgumi, kas atbilstu tās valstiesību aktiem, kur šie piloti strādā? Tāpat arī ir vajadzīgs dialogs ar darbaņēmējiem. Ja darbaņēmēji kļūst par pašnodarbinātiem, tad šāds dialogs vairs nav iespējams, un tas runā pretī uh, Eiropas eh, sociālo tiesību pīlāram. Kāds ir jūsu viedoklis par šo situāciju, kur netiek pieļauts dialogs ar darba ņēmējiem? Tas taču galu galā ir kaut kas fundamentāls un ļoti būtisks uzņēmumu darbībā. Lielas paldies Garcijas Muņusas kundzei, tagad uh, Dominiks Rikē. Paldies, priekšādātāji! Paldies arī visiem, kas izteicās. Es uh, vēlētos atgādināt par izmaksu struktūru zemo izmaksu aviolīnijās. Kāpēc tad šīs uh, aviolīnijas ir ar zemām izmaksām? Tāpēc, ka flota tiek optimizēta, tāpat arī tiek samazināts administratīvās izmaksas. Un, uh, protams, tas jau ir ticis pieminēts, ka uh, sociālā politika un bāzes politika ir ļāvusi šiem uzņēmiem samazināt visas pārējās izmaksas. Līdz ar to uh, šī aviolīnija arī kļūs par zemo izmaksu aviolīniju. Nav šeit pārāk daudz tikumu. Es gribētu runāt par izmaksu struktūru. Tad, kad es analizēju veidu, kā jūs formulējat savas cenas, mēs redzam, ka transporta uh, izmaksas kļūst mazākas, bet pakāpojuma izmaksas kļūst lielākas. Nu, dažas aviānijas pat uzliek maksu par došanos uz toleti. Uh, Jā, mēs redzam, ka arvien vairāk pakāpojumi kļūst par maksas pakāpojumiem. Eh, kāds tad ir līdzsvars starp transportēšanu un pakāpojumiem? Šajā cenu struktūrā, kā jūs varētu izskaidrot tik ārkārtīgi lielas uh, atšķirības uh, par uh, lidojumu, kam ir viena un tā pati vērtība? Mēs redzam, ka ir lidojumi, ko jūs pārdodat ar zaudējumiem. Nu, šķiet, ka tas ir veids, kā optimizēt zināmas izmaksas. Es gribētu saprast, kādā kontekstā tad mēs šeit runājam. Tātad dažkārt šīs zemās izmaksas var arī apstrīdēt. Izskatās, ka es vairs nemaksāju jums par transportu, bet gan par pakāpojumiem. Protams, būtu labāk, ja šīs izmaksas būtu labāk redzamas. Mēs īsti vairs nezinām, cik mēs maksāsim par biļeti. Esmu pamanījis ārkārtīgi lielas izmaiņas, no 1 līdz pat 20, un runa ir par vienu to pašu lidmašīnu. Uzskatu, ka tas nav pieņemami. Galu galā mums ir jābūt skaidrībai par piedāvāto. Pasažieri to pieprasa. Otrs jautājums. Varbūt mēs mazliet attālamies no temata, bet eh, kāpēc zemajām izmaksām neizdodas eh, ieiet eh, garo lidojumu sektorā? Mēs redzam, ka īsie un vidējie lidojumi ir pieejami par zemām izmaksām, bet garo lidojumu sektorā šādu zemo izmaksu aviolīniju nav tik daudz. Tāpat arī uh, Es eh, gribētu zināt, eh, kāds ir jūsu viedoklis par eh, pār, pārāk lielu rezervāciju skaitu uz vienu lidojumu, par overbooking. Nākamā runātāja. Paldies! Tāpat manī kolēģi Dēlī kundze un citi esmu pārsteigta, ka šeit Mums ir uzklausīšana, kur mums ir jāuzklausa četri lobētāji no industrijas, un e, vienīgā balss, kas nepiekrīt, izsakās darba ņēmēju vārdā. Jā, protams, labi, ka kāds izsakās darba ņēmēju vārdā, bet nav neviena, kas izteiktos par planētu un e, par tiem, kuriem nāk par sliktu klimata nevienlīdzība. Tātad šīs uh, tiesības eh, lidot visur pa visu kontinentu, nemaksājot principā neko, kļūst svarīgākas par to cilvēku tiesībām, kuri vēlas tīru planētu. Mēs gribējām aicināt izteikties arī cilvēkus, kas eh, ir gatavi aprēķināt eh, cita veida izmaksas, bet uh, Izskatās, ka šīs aicinājums runāt par subsīdijām tika noraidīts, tātad mēs nevarējām aicināt šos cilvēkus. Gribēju runāt arī par biodegvielu. Esmu dzirdējusi ieteikumus, ka biodegvielā varētu būt iespējamais atrisinājums. Kā man ir šādi jautājumi? Cik daudz biodegviela pašlaik tiek izmantota? No kurienes tieši nāk šī biodegviela? Un eh, vai šī ietaupītā degviela, ko nodrošina efektivitātes uzlabojumi, galu galā netiek beigās tomēr atkal tērēta, tāpēc, ka lidojuma kļūst arvien vairāk, un vai beigās tas nenozīmē to, ka eh, degviela tomēr tiek lietota vairāk, jūs it kā kaut ko iekonomējat, uh, Eh, degvielas efektivitāti, bet beigās eh, lidojumi tomēr ir vairāk. Gribētu zināt, eh, cik daudz biodegvielu izmanto un cik daudz zemes šajā kontinentā vai citos kontinentos tagad izmanto biodegvielas ražošanai, lai apmierinātu pieprasījumu, mm, kāds ir šim milzīgiem lidojumu skaitam. Tāpat arī šīs biodegvielas konkurēt spējīgās eh, izmaksas. Kādā veidā tas ir iespējams? Vai šī biodegviela var būt tikpat konkurēt spējīga, kā pašreiz ehm, ir parastā uh, lidmašīna degviela, tātad šeit ir jāprēķina arī oglekļa izmaksas. Ferreira un pēc tam Flego kungs. Divas minūtes jums. Paldies, priekšādātāji! Es vēlējos apsveikt eh, mūsu ekspertus panelī, un jo īpaši es vēlētos apsveikt arotbiedrību pārstāvi, kas ir šeit paveikusi Herkulesa darbu. Viņai sešu mē, ne, minūšu laikā vajadzēja paust argumentus, kas uh, vērstos pret pārējiem runātājiem. Es uh, Īsnībā gaidīju kaut ko vairāk no šīs uzklausīšanas. Es eh, negribēju dzirdēt eh, tikai avio līniju propagandu. Uzskatu, ka nākotnē mums eh, komitejā vajadzētu par to padomāt. Mums vajadzētu saprast, kā vislabāk organizēt šāda veida uzklausīšanas. Mums ir vajadzīgs arī kritisks skatījums uz šo nozari. Jo īpaši mums ir vajadzīgs vairāk informācijas kas eh, būtu noderīga likumdevējiem. Šāda veida uzklausīšanas ir gana mm, bezjēdzīgas. Protams, mēs visi ļoti labi zinām, kā darbojas zemo izmaksu aviolīnijas. Tiek teikts, ka zemo izmaksu aviolīnijas eh, pelna daudz. Šai lielajai peļņai ir arī uh, Eh, ļoti liels izmaksas, tātad sociālās izmaksas un arī eksploatācijas izmaksas. Tieši to es gribēju uzsvērt. Ir bijuši dažādi pētījumi, bet es gribētu, lai šie runātāji runātu arī par šīm eh, lielajām izmaksām, kādas ir bijušas. Es šeit vēršos pie portugāļu eksperta. Ir ļoti daudz arī publisko tēriņu, un šie publiskie tēriņi beigās nonāk tieši šajās zemo izmaksu aviolīnijās. Tev ir runa par turismu asociācijām vai arī par handlingu uzņēmumiem. Pavisam nesen Portugālē mums bija divi handlingu uzņēmumi, un te bija runa par vienas direktīvas piemērošanu. Abi šie uzņēmumi piederēja valstī. Cenas tika samazinātas, un zemo izmaksu aviolīnijām tika piedāvātas tādas cenas, kas netika piedāvātas citām aviolīnijām, un lūk, nacionālajai aviolīnijai nācās saskarties ar lielām grūtībām. Mēs redzam, ka zemo izmaksu aviolīnijas gūst ļoti lab, lielu labumu no valsts naudas. Mēs redzam, ka tas rada arī mm, nelojālu kompetenci ar citām aviolīnijām. Šeit nav runa arī tikai par polijas gadījumu, šeit svēršos pie Rainer pārstāvis. Šādas problēmas rodas arī citās valstīs, tā skaitā Portugālē. Rainer uh, eh, streikotāji tika sodīti jau pirms sprieduma. Viņiem um, tika piemēroti dažādi ierobežojumi. Uzņēmums tātad šos eh, darbiniekus sodīja. Tāpat arī uzņēmums uh, nepavēstīja saviem pasažieriem par nopirktajiem lidojumiem, proti netika minēts, ka šajā laikā jau ir pieteikts streiks. Mums nākotnē vajadzētu vairāk pievērst uzmanību šādiem tik problemātiskiem jautājumiem. Šķiet, ka visi ir pamodušies. Ferēras kungs, atbildēšu uz jūsu jautājumu, jo uzskatu, ka tas ir svarīgi. Jūs teicāt, kāpēc šeit netiek nodrošināta vieta arī citiem. Pirmām kārtām tāpēc, ka šo priekšlikumu atbalstīja visi koordinatori un galvenokārt tāpēc, ka tas bija viens no mūsu galvenajiem secinājumiem eh, pasākumā, kur mēs runājām par ilgspējīgu turismu. Un tur parādījās, ka zemo izmaksu aviolīnijas piepilda pilsētas. Bauza Diezkungs pieprasīja šo pētījumu. Un ilgspējīgi izrādās nav zemo izmaksu aviolīniju paplašināšanās. Tieši tāpēc mēs arī gribējām nodrošināt šādu uzklausīšanu. Mēs redzam, ka pilsētām tas rada arvien vairāk problēmu. Tas ir rītdienas turisma jautājums. Otrais, ko es vēlējos jums teikt, Nav nekādas jēgas šodien nošķirt eh, zemo izmaksu aviolīnijas no citām zemo izmaksu aviolīnijām. Mēs esam tāda atvērta komiteja, mēs uzklausām pilnīgi visus. Līdz ar to šis ir tikai pirmais cikls, pirmais etaps. Turpināsim. Flegokungs, lūdzu jums vārds. Prije svega želim čestitati. Paldies. Vispirms es vēlētos apsveikt zemo izmaksu aviolīnijas par visu, ko tās ir darījušas agrāk. Šīs aviolīnijas mums iemācīja ceļot citā veidā. Tās veicināja vietējo nacionālo ekonomiku, un šīs aviolīnijas ir vērstas uz jauniešiem. Es nāku no Horvātijas, no uh, reģiona, kur ir ļoti daudz turisma, un es ļoti labi saprotu, cik svarīgas mums ir zemo izmaksu aviolīnijas. Protams, ka šīs aviolīnijas nelido tād, kād tās nevar gūt peļņu. Šīs aviolīnijas lido tad, kad tās mm, var sev kaut ko gūt, tās nelido nec šodien, nec rīt. Man ir divi jautājumi. Es gribētu redzēt konkrētus skaitļus par um, lidaparātiem un par personāla apstākļiem. Kā šo aviolīniju drošības līmeni var salīdzināt ar tā saucamajām tradicionālajām aviolīnijām? Otrais jautājums. Ja mēs sāktu izmantot biodegvielu, vai lidojuma cenas pieaugtu? Paldies, Flego kungs, tagad Grapīnī kundze. Paldies, priekšādētāji! Tiek runāts par zemo izmaksu aviolīniju nākotni. Es domāju, ka mums ir jāpiedāvā atbildes uz šo jautājumu. Es jau sākumā vēlos norādīt, ka es iestājos pār zemo izmaksu aviolīnijām, uzskatu, ka tām ir jāturpina pastāvēt, tām ir vajadzīga vieta tirgū. Galu galā mēs nebraucām tikai ar Mercedesiem un neģērbjamies tikai ar manī. Ir cilvēki, kas nevar izvēlēties, uh, tādas aviolīnijas, kuru izmaksas ir desmit reizes augstākas. Un, protams, mums ir jādomā arī par šo uzņēmumu eh, darbības noteikumiem. Šīm aviolīnijām ir jāievēro tādi paši standārti kā citām. Runājot par darba ņēmēju tiesībām, šis jautājums ir svarīgs. Šie noteikumi ir svarīgi arī lielajās aviolīnijās. Mēs runājam arī par piesārņojumu. Uh, Gribēju jautāt, vai tiešām ir jāuzliek nodokļi pasažieriem, vai tomēr šo slogu vajadzētu nest aviolīnijām. Ir aviolīnijas, kas nodrošina 200 pasažierus vienā mm, lidmašīnā, kamēr citas mierīgi lido ar 50 pasažieriem. Man ir patiešām bail par tūkiem par viņu bungādiņām. Viss būs kārtībā. Citi kolēģi runāja tieši tāpat kā es. Es eh, neesmu aizmirsis, ko gribēju teikt. Tātad mēs šeit runājam par darba ņēmēju tiesībām. Šīs tiesības ir jāievēro visiem uzņēmumiem, taču nav runāts par pasažieru tiesībām. Uh, Pilnīgi visi šeit šajā zālē lidojam ļoti daudz, un vienalga, kādu aviolīniju mēs izmantotu, bieži vien mēs saskaramies ar kavēšanos. Gribēju jautāt mūsu viesiem, vai jūs esat iepazinušies ar kavēšanās tendencēm? Mēs, piemēram, atceramies, ka Ryanairs mums paziņoja, ka piloti mm, nestrādāja ar pieprasījušu atvaļinājumus un līdz ar to ir jāceļ lidojumi. Es uzskatu, ka zemo izmaksu aviolīnijām ir vajadzīga nākotne, un šiem uzņēmumiem ir jāievēro tādi paši noteikumi kā citiem uzņēmumiem. Mums savukārt vajadzētu nodrošināt, lai piesārņojums samazinās, bet ir jāpiedāvā šeit tehniski risinājumi. Paldies! Lielas paldies, Grapīnī kundze! Ētiene kungs, lūdzu jums vārds! Paldies, priekšsādātāji! Vispirms es vēlētos pateikties Petresku kundzei par to, ka tā eh, zemo izmaksu aviolīnijas skatīja vēsturiskā kontekstā. Es uzskatu, ka tas ir ļoti būtiski, tāpēc, ka savidot cilvēkus kopā zemo izmaksu aviolīnijas ir devušas ļoti lielu ieguldījumu kontinenta demokratizācijā. Eiropieši līdz ar to saprot daudz labāk, ko nozīmē Eiropa. Es uzskatu, ka jaunai paudzei tas ir ļoti svarīgs temats, un tie, kas to noliedz, manuprāt, ir tādi ļoti rietumnieciski domājuši, šauri domājoši. Protams, mums ir jā, jāvēršas pret sociālos dempingu, mums ir jāsaglabā mūsu sociālie standarti. Man bija ļoti interesanti dzirdēt to, ko teica šodienas runātāja. Mēs redzējām vairākus zemo izmaksu aviolīniju modeļus. Es vēlējos uh, izcelt to, ka tiek uh, izmantoti dažādi veida nodarbinātības modeļi. Tā tad ir pašnodarbināto līgumi, tāpat arī uh, nodarbinātības līgumi, tāpat arī ir iesaistītas uh, pagaidu darba aģentūras. Tāpat arī organizācijas un arotbiedrības ziņo, ka līgumi tiek izmantoti krāpnieciski, tāpēc, ka bieži vien pašnodarbinātie nav īsti pašnodarbinātie. Es gribētu jautāt zemo izmaksu aviolīnijām šeit zālē, jo īpaši, ja runa par pašnodarbinātajiem pilotiem. Deviņi procenti No pilotiem saka, ka viņi ir pašnodarbināti, un 7% saka, ka viņi strādā zemo izmaksu aviolīnijās. Ja Rainēra algotu visus šos eh, pilotus tieši, kādā veidā palielinātos cenas, un ar, ja runa par e Eirovings, ja jūs eh, nenodarbinātu cilvēkus tieši, Vai jūs varētu savukārt samazināt biļešu cenas? Jūs varētu mums sniegt eh, dažas skaitļus tā, lai mēs saprastu, cik eh, lielu proporciju cenā no, nosaka šie, šie līguma tipi. Paldies, Eķiene kungām. Serdes kundze. Paldies, priekšādātāji! Paldies visiem pārstāvjiem! Liels paldies par šo ieskatu šajā tematā. Zemo izmaksu aviolīnijas ir nodrošinājušas, ka arvien vairāk cilvēku var lidot. Tāpat arī tiek nodrošināta daudz labāka kohēzija Eiropā. Esmu no Madeiras, no ļoti attālināta reģiona, un Es, protams, gribētu, lai šajā reģionā būtu lielāka konkurence attiecībā uz uh, transportu. Ja runa par zemo izmaksu aviolīnijām, tad mēs varam nodrošināt uh, teritoriālās kontinuitātes principu. No otras puses, uh, pēdējās nedēļās mēs runājam par ārkārtas stāvokli klimatā. Es gribētu saprast, vai zemo izmaksu aviolīnijas arī ir uh, pieņēmušas mērķus eh, samazināt oglekļa izmešus līdz 30. un līdz 50. gadam. Lielas paldies, eh, tagad Montero kundze. Paldies, priekšādātāji. Vispirms es vēlējos pateikties eh, visiem runātājiem, kas mums ir snieguši informāciju par dažādiem aspektiem. Atšķirībā no Ferēras kunga komunistiskā viedokļa, es, kaut arī es esmu no Portugāles un arī no ļoti attālināta reģiona, vēlētos tomēr atzīt, ko ir devušas zemo izmaksu aviolīnijas šiem reģioniem, un vēlos arī uzsvērt, ka šiem attālinātiem reģioniem ir vajadzīgā konektivitāte, tiem ir jābūt piesaistītākiem tām Eiropas daļām, kur tiek pieņemti lēmumi. Mēs šeit runājam ne tikai par ekonomisko attīstību, bet arī par sociālo attīstību. Mēs rādzam arī, kā tas ietekmē turisma galamērķus. Uzskatu, ka šī vīzija par aviolīnijām galvenokārt ir pozitīva. Pasažieri var gūt labumu no ļoti dažādiem piedāvājumiem cenas par ceļojumiem kļūst arvien konkurētspējīgākas, tāpat arī savienojumi ir arvien biežāki. Gribēju uzdot divus jautājumus eh, Žanam Luisam Arno. Liels paldies par viņu uzstāšanos. Liels paldies, ka izteicāties par eh, ietekmi, kāda ir bijusi zemo izmaksu aviolīnijām Portugālē uz turismu. Es eh, gribētu jums jautāt, Kāds ir jūsu viedoklis par aviolīniju bankrotiem un kā tas varētu ietekmēt eh, lidojumu savienojumus? Protams, ka mums ir eh, jārespektē arī zemo izmaksu aviolīnijas. Mums ir jānodrošina, lai piesārņojums kļūtu mazāks un lai netiktu radīti oglekļa izmeši. Kāda veida pasākumus jūs vēlētos veikt, lai piemērotu vidas nodokli. Priekšādātājs kundze citi kolēģi izteicās daudz ilgāk. Gribēju arī teikt, ka Lisabonai ir ļoti labs pilotprojekts. To sauc par Seamless Flow, un Dažkārt ir paust arī negatīvi viedokļi. Es gribētu zināt, kādā veidā šis projekts tiek piemērots. Un, ja šis projekts ir interesants, varbūt to varētu piemērot arī citās Portugāles lidostās. Gribēju jautāt arī Lūko. Pirms neilga laika Eiropas Savienības tiesa pieņēma spriedumu pēc uh, spriedumā Spānijas tiesās, un uh, tātad te ir runa par um, rokas bagāžu. Šo rokas bagāžu nedrīkst pārdot par papildu cenu. Te ir runa par patērētājiem. Kādas ir perspektīvas, lai izveidotu vienotus kritērijus? Lai izvairītos no tā, ka ir arvien vairāk dažādu noteikumu par rokas bagāžu. Lielas paldies, sekretāra Tūga kungs. Jā, yeah. thank you very much. Paldies. Man ir viens jautājums eh, Rainēra pārstāvim, uzdošu vāciski. Mm, pēdējā laikā ir arvien vairāk eh, ziņu par to, kā jūsu uzņēmums izturas pret eh, darba ņēmējiem. Tātad te tiek izdarīts spiediens uz cilvēkiem, kas ir pietiekošie slimības atvainājuma, pēc tam tiek draudēts arī dažādām darba sankcijām, ja viņi turpinās slimot. Uzskatu, ka tas ir ārkārtīgi problemātiski. Esmu deputāts šeit Eiropas parlamentā, un es ļoti labi saprotu, kāda ir zemo izmaksu aviolīniju nozīme. Ko jūs teiktu, lai atbildētu šiem pārmetumiem? Merci beaucoup. Lielas paldies, Ertugungs. Tālērs kundze, jums tālāk vārds. Lielas paldies! Paldies priekšādātājiem! Paldies arī prezentētājiem par viņu ieguldījumu šajās diskusijās un sniegto informāciju. Un šodien mēs runājam par C2 samazināšanu, par to jau nevienam nav nekāds pārsteigums. Un vienkārši gribētu, lai mēs tā teikt balstāmies uz faktiem šais gadījumos skaitļiem. Un nu, te gan Bauer kungam, gan Krasas kungam briku teikt, ka jūs runājāt par to, ka varētu tikt aizstāt šī degviela. Jūs runājat šeit par tiem gigarūpnīcām un tā tālāk. Man interesētu, cik daudz elektriskās enerģijas, tad jums, elektrības tad jums būtu vajadzīgs, lai viens pret viens aizstātu šo degvielu. Respektīvi, cik daudz litru tad tādā gadījumā varētu mēs šeit sareiķināt. Un līdzīgs jautājums arī dzen Krasas kungam no Rainēra. Kā jūs uh, skatāt šo tēmu? virzienu, un vai arī jums varbūt ir kādi skaitļi sagatavoti, cik daudz tīra elektrības vajadzētu, lai varētu, piemēram, padarīt to visu vidē krietni draudzīgāku. Paldies! Paldies, Tālērs kundze! Dālī kundze! Divas minūtes! Jā, tikai gribēju rēģēt uz Arnokungu. Arnokungs šķiet mani pārprata, jo tas, ko es teicu, ka tieši, lūk, Portugāla tiešām nav tas labākais piemērs. Arī īrija ne, jo tāpēc, ka ģeopolitiski mums šie lidojumi ir vajadzīgi. Līdz ar to tas nav tā tipiski šai gadījumā, atšķirībā no citām lidostām Eiropā. Tieši tāpēc, ka mums trūkst eh, šāda veida ātru vilcienu un citu savienojumu. Bet eh, savukārt, nu jā, arī Viena lieta tad ir šīs salas, bet otra lieta ir tas, ka nu, tikai viena, azo, viena sala Azoru salās ir tiek apkalpot, un līdz ar to valsts pārvadātājiem šāds pienākums tiek uz, uzlikts un faktiski zem, zemcenu avilīnijas šos pienākums neizpilda. Es domāju, ka Raineram savukārt ir jāatbild uz jautājumu par to, ka, lūk, it kā tiek teiks, ka situācija attiecībā uz darba tiesībām uzlabojas, bet es apstrīdu šo apgalvojumu. Pirmām kārtām piedzīvojam pēdējos divus mēnešus šādus pārkāpumus, kad Austrija, Austrijā Līdz šim apkalps un pilots, piloti tika pieņemti tiešā veidā darbā, un tagad tas tā vairs nebūs, tagad tas notiks caur brokeri. Un otrām kārtām pirms diviem mēnešiem piloti Prāgā saņēma informāciju, ka viņiem vai nu jāpārslēdz līguma ar Boz, vai arī viņu pašnodarbinātie nolīgumi izt, iztecēs. Un Beļģijā viņi saņēma solījumus, ka viņi tiks pieņemti tie darbā tieši, un šis solījums nav izpildīts. Un arī cilvēkam no Eirovingas es gribu teikt, lūk, ka es, protams, piekrītu, ka ne visi vietējie pārvadātāji ir tādi paši, tomēr tāpat laikā ir nenoliedzami, ka tieši aviosabiedrības saņem subsīdijas, viņi nemaksā nodokli par degvielu, ko savukārt dara dzelzceļi. Nākamais, kas jā, būtu jāreģio, kas jāanalizē, ir šīs subsīdijas atsevišķām izolētām reģionālām lidostām, kas, protams, tālāk attiec arī uz aviosabiedrībām. Šī veida izmeklēšana joprojām turpinās. Paldies! Dalī kundzei. Daniels Sainu kungs, jums tālāk vārds. Paldies! Vēlos atgriezties pie diviem jautājumiem Rainer gadījumā. Nu, protams, varētu jūs apsveikt ar to, ka jūs beidzot atzīstat arotbiedrības par kaut ko vērtīgu, bet varētu arī vaicāt, kāpēc arotbiedrībām bija vairāk ar 20 gadus jācīnās par šo uh, Nu, es, protams, eh, gribu uzdot šādu jautājumu. Kas jūsu biznesa modelī padarīja šo situāciju tik sarežģītu? Citiem zemcenu operatoriem tas nav bijis problemātisks jautājums. Viņu dara varotbiedrības tika atzīts jau pašā sākumā. Un tāpēc gribu jautāt jums vēl vienreiz, vai jūs piekrītat, ka nacionālajiem eh, likumiem eh, šajā mājas bāzes valstī būtu jāto piemērotiem arī attiecībā uz darba apstākļiem? Monsieur Delī. Paldies, nākamais runātājs. See, uh, just a short question. Īsts jautājums, Delikungs. Šorīt diskutējām par finansējumu un parādījās viens jautājums, respektīvi tas, ka mobilitāte varētu tikt samazināta. Tas tāds, nu, tāds karsts kartupels šobrīd, nu, ka tiek cilvēki kaunināti, ka nedrīkst tik daudz lidot un tā tālāk. Un es gribu jums vecāt, vai jūs to jau izjūtat uz savas ādas? šīs te, nu, iespējamās mobilitātes samazināšanas rezultāts. Tas ir jautājums jums visiem. Paldies! Un visbeidzot, eh, es pati arī es ierakstījos sarakstā. Question. J'aimerais vraiment. Mm, es gribēju gūt atbildes uz vairākiem jautājumiem un precīzas atbildes. Pirmkārt, jūs izmantojāt vārdu demokratizēt pārvietošanos. Un, kad skatos uz šiem skaitļiem, tad redzam, ka 10% planētas, jeb cilvēku, kas pārvietojas ar lidmašīnām pēdējos gados, kas tad ir šie 10%? Nu, nav jau tā, ka avio pārvadājumi tikuši demokratizēti. Nē, tā tiešām ir tāda vienalga mm, cilvēku šķira, kas dzīvo diezgan labos apstākļos. Nu, kaut vai manā valstī, Francijā, 2% iedzīvotāju, nu, tā teikt, lido 50% no lidojumiem. Nu, te jau mēs nerunājam par tādiem, nezinu, trūcīgo mm, vienkāršo tautu. Nē, mēs runājam par ļoti labi situētiem cilvēkiem, kur tad te paliek tā demokratizācija. Nu, es domāju, ka tas ir arguments, ko jāizmanto ļoti piesardzīgi, tad, kad eh, runājam par to visu. Tālāk jūs teicāt, lūk, negribam, lai tiktu aizliegti lidojumi. Mēs jau negrasamies neko aizliegt, mēs jau neaizliedzam lidojumus. Ir jāmainās vienkārši attieksmei, uzvedībai. Cilvēkiem ir jāsaprot, ka tas uh, nāk par labu, par, par sliktu planētai, un tāpēc mēs atsakāmies lidot. Tas ir kaut kas cits. Un tāpēc, kad jūs sakat, neaizliedziet avio lidojumus, bet mēs neko nemainīsim, nu tad jums nāksies mainīties, tāpēc, ka iedzīvotāji rīkoties. Jūs redzēsiet, parādīsies pavisam jauna sabiedrība, parādība, pilnīgi tāds jauns virziens. Un tā būs patērētā izvēle. Un vēl viena lieta, ko gribēju teikt kad jūs sakāt sūk, jaunākie avioaparāti izmanto biodegvielu. Es gribētu zināt, ko jūs saucat par biodegvielu? Jo, ja mēs eh, izmantojam biodegvielu, kā rezultātā notiek eh, atmežošana, nezinu, Brazīlijā un jebkur citur, nu tad nevaram tam piekrist, jo Eiropas parlaments gal galā ir tas, kurš tomēr arī par mežiem Es domāju par mežu noplicināšanu, un man taisnība, es, man ir tiesības par to domāt. Mežu noplicināšana, izciršana faktiski arī ir ļoti kaitīgs jautājums. Tas būs jautājums, kas tiks skatīts arī COP25. Par to vajadzētu spēt arī visiem dalību valstu vadītājiem un tā tālāk. 96 valstis būs šai vienošanās kontekstā. Tad ko jūs gribat teikt, kad sakāt biodagviela? Un tad vēl viens jautājums, ko jūs varbūt jau pie, pieminējāt. Šis jaunākais komisijas pētījums, kur tiek runāts par ārējām izmaksām transportā. Un tur tiek rakstīts, ka, ja, piemēram, tiktu samazināt šie mainīgi, šīs mainīgās izmaksas un vides izmaksas, tad attiecīgi ietekme uz atmosfēras piesārņojumu un klimatu pārmaiņām, tad komisija konstatē, ka viens, viens sektors, kas nepiedalās mērķu sasniegšanā, ir tieši avio sektors, kuģniecība un avio sektors. Ne jau es to izdomāju, to saka komisija. Un nu, viņi arī parāda, ka te parādās līdz ar to ne, negodīga konkurence salīdzinot ar citiem transporta veidiem. Un tāpēc šobrīd ir jāspēj no nu, jauna iedzināties šajos sektoros un paraudzīties, kas tur notiek. Tā nu, lai varētu pielāgot arī avio sektoru šīm dažādajām prasībām. Nu, būs ietekme par attiecībā uz ietekmu uz klimatu, ietekmes novērtējums par ietekmu uz klimatu pārmaiņām un, nu jā, sociālajiem jautājumiem tā tālāk. Ļoti daudz jautājumi. Nu, lūk, par to visu mēs domājam arī šeit, transporta komitē. Katram trīs minūtes, lai dotu atbildi. Pirmām kārtām krasas kungs lūdzu. Thank you again for all the questions. Lielas paldies arī par šiem jautājumiem. Nu, varbūt iesākumā par to, ko darām, lai pielāgotos šīm pārmaiņām. Aviācija vienmēr ir bijusi tāda ļoti elastīga un spējīga risināt problēmu jautājumus, un ceru, ka tā tas būs arī turpmāk. Nu, piemēram, šobrīd mēs strādājam kopā ar ražotājiem, lai celtu, lai panāktu krietni efektīvākus uh, lidaparātus un uh, dzinējus. Mēs strādājam kopā ar biodegvielas ražošanas kompānijām. Cik es saprotu, tā ir biodegviela nāk no atkrituma sadedzināšanas un nevis no meža nopucināšanas kā jāsaka konkrēto skaitļu gan man nav, bet varu varbūt jums pēc tam vēlāk tos iesūtīt. Kas attiec uz patērētāju tiesībām, tik uzdots jautājums par cenu pārskatāmību. Uh, Tāpat arī par bagāžu gribu precizēt, ka Rainēra gadījumā vienmēr ir atļauts eh, vienu somu ņemt līdz lidmašīnā. Protams, tad ir kaut kāda papildus eh, pakalpojuma, ko varat nopirkt papildus somas un tā tālāk, bet tās tad ir eh, izvēle, tā ir izvēles iespēja. Un pircējs to var izvēlēties biļets pirkšanas brīdī un skaidru un gaiši zina, kāda veida pakalpojumu pērk. Līdz ar to šī cena tiek skaidru un gaiši parādīta atsevišķi un tas rezultātā ir novēc arī pie cenu samazināšanās. Viņi var nopirkt šo nu, pirmo zemāko, zemākās cenas biļeti un tad tālāk biļeti ar kādiem papildus ērtībām. Atšķirībā no daudzām citām aviolīnijām šāda veida palielināta izvēle ir ērta pasažieriem. Par tādiem runājiem, kā nu, cilvēku kaunāšana par to, ka viņi lido par daudz. Nē, pagaidām ietekmi uz mūsu pasažieru datiem mēs to neredzam. Ceļojošo skaits pieauga ar vienu, nu nedaudz nācās to visu korģēt, tāpēc, ka Boeing Max sastapās ar problēmām par turismu runājot, nu tā ir viena no jomām, kur zemcenu operatori ir palīdzējuši attīstībai, jo divas jomas, kas eh, ir tādas teritorijas, kas iepriekš bijušas izolētas, uz kurām nevarēja nokļūt. Tagad tas ir izdarāms krietni vienkāršāk, un Rainer tieši tāpat kā viss cits jau sabiedrības eh, nodrošina atbilstību visām sociālajām tiesībām Eiropā. Uh, Mēs atzīstam arotbiedrības, mēs runājam ar šiem cilvēkiem, mēs runājam ar arotbiedrību padomēm, uzklausām, kas tām sakāms. Un tad šie ap, šīs apsūdzības par draudiem, ko mēs esam izteikuši, nu, manuprāt, atklāt sakot, vienkārši ir nepamatotas. Allez, nous continuons pour le... Labi, tad turpinām. Neatbildēju uz jautājumu. Vous ne répondez pas aux questions qui ont été posées. Pourquoi Neatbildēt uz jautājumu, kāpēc tas tik novēloti uzsākās šī ierotbiedrību atzīšana? Nu, pasakiet mums konkrēti, tad kāpēc Ryanair tik ilgi sastapās ar šādu problēmu? Kāpēc tikai kopš diviem gadiem jūs atzīstat arotbiedrības? Kāpēc tas bija, kāpēc bija vajadzīgs tik ilgs laiks, kā to kungs teica, lai eh, šo sistēmu iedibinātu? Un kāpēc šī sociālā joma netika attīstīta? Un kāpēc šie jautājumi nebija uzņēmumu prioritāšu sarakstā? Uh, just, um, unionization. Par arotbiedrībām vienmēr ir bijušas tiesības pulcēties arotbiedrībās vai, vai nepievienoties arotbiedrībām. Šīs tiesības mēs vienmēr esam respektējuši. Nu, jāsaka, tā ir tāda divpusēja saruna no darba ņēmējiem un Rainēru. Un tāpat laikā, jā, arotbiedrības ir šķiet deviņās valstīs šobrīd. Apvienojās šai sarunbiedrs lielākā daļa darba ņēmēja. Situācija mainās pirms trim gadiem. Situācija bija pavisam cita Un Rainēra turpinās censties saprasties un sarunāties ar saviem darba ņēmējiem. Ertuga kungs, 30 sekundes. I, I 30 seconds. Man nevajag 30 sekundes, es tikai gribēju jums atgādināt konkrēto jautājumu. Respektīvi, ja runājam par šiem slimajiem darba ņēmējiem, ir pastāv apsūdzības, ka jūsu uzņēmums izdara spiedienu uz viņiem tā, lai viņi pavisam strauji veseļojas, viņiem netiek ļauts ilgāk slimot. Uz to jūs vispār neatbildējāt. Of... Es katrā ziņā neesmu dzirdējis ne par ko tādu, ka Rainērs izteiktu kādus draudus šāda veida saslimušajiem, likt, liekot viņiem atgriezties darbā. Uh, Manuprāt, ja darba ņēmējs uzskata, ka ir slims, un tad, protams, ka ir nedroši tādam strādāt, tai brīdī nevien, nevienā brīdī Rainērs neuzstās, ka viņam jāķers pie darba šādā stāvoklī. Bauerkungs, jums tālāk vārds uz trim minūtēm. Paldies! Centīšos atbildēt uz pēc iespējas vairāk jautājumiem un esmu gatavs atbildēt uz visiem pārējiem jautājumiem rakstiski. Pirmam kādam Gīzekas kunga jautājums par kvotām biodegvielai. Šodien cenas biodegvielai un ļaujiet manim, es jums paskaidrošu, ko saprotu ar biodegvielu, ir apmēram piecreiz augstākas nekā par parasto kerosīnu jeb aviācijas degvielu. Uh, Elons Masks eh, sāka ražot eh, lītīja baterijas, tajā brīdī šī censtarpība bija desmit reižu. Līdz ar to, domāju, ar šo rūpniecisko ražošanu mums izdosies šīs cenas samazināt līdz konkurētspējīgam līmenim. Ko skat par biodegvielu? Ir vairāk veidu, kā uz to skatīties, tad ir uh, tādi veidi, kas konkurē ar, piemēram, citiem degvielu, citu degvielu ražošanu, un es uzskatu, jā, ka nav pieņemami eh, pieļaut, ka kaut kur cilvēki mm, iet bojā no bada un, un tikmēr ražot biodegvielu no viņiem paredzētiem pārtiks eh, produktiem, piemēram. Ir citi veidi, kā to darīt, ir, piemēram, ķīmiski veidi, Nu, jau kopš 30. gadiem piemēram, piemēram, pastāv iespēja ņemt CO2 no atmosfēras un to pārstrādāt, pār, pār, pārveidot uh, elektroenerģijā. CO4, kas attiecīgi var darboties kā degviela. Nevar atbildēt uz Tālērs kundas jautājumu par to, cik daudz elektrības būtu vajadzīgs šajā gadījumā, bet var to papētīt un atbildes sniegt skaitļos vēlāk. Uh, Nu, protams, ka arī šo fabriku mēs neceļam Vācijā, jo saules eh, enerģija tur nav pietiekama. Bija projekts Azertek 1, viena no domām, ko varbūt arī vēl atsvaidzināsim, jo elektrības ražošanai, kas eh, at, eh, rada 40% no CO2 tehnoloģijas jau pastāv. Ir jau, lūk, vēja ģeneratori, saules baterijas bet diežām nav, diemžēl nav CO2 neitrāla lidaparāta vēl pagaidām. Laika gaitā, protams, būs, bet, kā jau teicu, komerc apmēriem eh, turpmākos 30 gadus tāds arī nebūs pieejams. Līdz ar to es nevaru pateikt, kurš no šiem veidiem būtu tas efektīvākais un reālākais, lai ražotu biodagvielu vai ēdagvielu. Bet um, katrā ziņā ir kaut kāda veida varianti, ko mēs pētām un centīsimies vienā no tiem arī strādāt rūpniecīgos apjomos. Tālāk bija arī jautājumi par cenām. Eirovings minimālā cena ir 29,99 eiro. Tagad tā ir pacelta līdz 35 eiro, tāpēc, lai atspoguļot šo pieaugušo um, avio nodokli Vācijā. Bet, notiecīgi, nu, mēs tomēr nosedzam visas izmaksas, tostarp arī lidostu izmaksas ar šādu veidu cenām. Nu, reizēm ir šis uh, kāpinātājs 20, uh, Nu, tā gadījumā, piemēram, nu, ja ir nu, kaut kāda veida papildu izdevumi viesnīcām un tam līdzīgi. Tad bija jautājums par, par šīm avio sabiedrību bankrotiem, kas tika minēti. Nu jā, konkurence ir diezgan skarba. Tās produktīvākās avio sabiedrības arī ir ar vislielāko izdzīvot spēju bet tāpat laiku jāspēj rēģēt arī uz pieprasījumu par atbilstīgām cenām. Tam jābūt līdzsvarā arī ar darba ņēmēju prasībām, godīgas konkurences prasībām, vidas aizsardzības prasībām, tā lai varētu kompensēt šīs CO2 emisijas. Un tāpēc varbūt ir arī tādi gala mērķi, kur mēs varam radīt šo pieprasījumu tikai ar ļoti zemām cenām, un tā ir mūsu nozars eh, atbildība šo situāciju atbilstīgi izlīdzvarot. Paldies! Tālāk došu vārdu jums, Arnokungs, jums bija daudz jautājumu, jums trīs minūtes. Paldies, sākšu atbildē, ar atbildu uz jūsu jautājumu par demokratizāciju un eh, zemcenu operatoriem. Es redzu, es runāju no savas valsts pieredzes. Šie zemceļa operatori, nu, faktiski ļaus, tom, pieļaus tomēr zinām demokratizāciju, respektīvi atļauties ceļot var tādi cilvēki, kas, nu, piemēram, lūk, vēlas doties uz kādu citu pilsētu vai vilties ar visu ģimeni vai imigranti un nevis tikai elite. Un iepriekš viņiem nav bija, nebija iespēja šādā veidā pārvietoties ceļ, ceļot, nu, lūk, no Lisabonas uz citurienu. Un tieši šis zemsena operatori pieļauj, atļauj šādas iespējas. Nu, ļauj, pieļauj šādu, līdz ar to padara iespējumu šādus cilvēku kust, nu, kontaktus, eh, turismu un tā tālāk. Ja runājam par biodegvielu, Airbus nu pat Lisabonā web samitā mm, izsludināja hibrīdu avio modeli, jauno modeli, kas tiek attīstīts, kas pie, ļaus būtiski samazināt uh, emisijas. Un secinājumi ir tā, ka pārdesmit gados šāda veida ražošana jau varētu tikt uzsākta. Ne tikai biodegviela šajā gadījumā būs tā, ko izmantos aviācija, bet tie darbosies arī eh, kā hibrīdi un visi šie jaunie dzinēji avio aparātos ļaus samazināt īpaši Airbusā lūk šo te par 40% šos, šīs emisijas un patēriņu. Tālāk atbaldēšu uz savu kol... tautiešu uzdotiem jautājumiem, bet vēl pirms tam gribēju dalīkundzei teikt lūko. Es saprotu, ka Jūs varbūt eh, nezinat konkrēti, kas notiek manā valstī, bet, eh, ja runājam par Portugāli, tad gribu teikt tā, ka mūsu reģionos Madeirā un Azoru salās ar eh, atvērtajām debesīm un zemo izmaksu kompānijām valsts apmaksā biļetes cilvēkiem, lai viņi varētu nonākt eh, no šīm izolētajām salām uz kontinentālo teritoriju. Un eh, zemo izmaksu kompānijas samazināja cenas, bet līdz ar to uh, valsts eh, varēja attiecīgi vairāk cilvēkiem atļauties atmaksāt šos braucienus. Varbūt tāds precizējums. Tālāk eh, gribētu atbildēt Žoao Ferreiro kungs, Seržu kundzei un Moteiro kundzei. Gribu teikt, ka biju ļoti pārsteigts, kad eh, dzirdēju ko um, jūs uh, teicāt uh, e, par uh, mūsu aviokompanijām. Es saprotu, ka jūs aizstāvat pilna pakalpojumu pārvadātājus, uh, bet es gribētu teikt, ka ne tikai elite, bet arī studenti, emigranti, pateicoties mūsu zemajām cenām, uh, var ar labiem apstākļiem ceļot. Tālāk. Es gribu teikt, ka uh, tas uh, attiecas uz uh, visām aviokompānijām. 15% no mūsu IKP ir ieņēmumi no turisma. Un um, varbūt uh, vēl uh, priekšsētājs kundze, ja drīkst, tad, tad jautājums par aviokompāniju bankrotiem tā ir reciklēšanās. Viens aiziet, cits atnāk, tā ir aprite. Un uh, mēs uh, redzam, ka ir uh, šie um, sloti, šīs laika logi, ko aizņem arī lētās avio kompānijas arvien vairāk, bet uh, Paldies! Tālāk eh, nākamā runātāja trīs minūtes. Petresko kundze. Mūsu pasažieri galvenokārt ir 4 miljoni eh, mūsu iedzīvotāji, kas strādā ārvalstīs. Bet mēs redzam, ka arvien vairāk arī MVU eh, ceļo pa valsti, jo, piemēram, Rumānijā uh, varētu paiet 12 stundas ar automašīnu braucot no uh, ziemeļu pierobežas pilsētas uz Buharest, Bukaresti, bet tagad ar uh, lidmašīnām to var izdarīt daudz ātrāk. Kluž amāre, jaš. Uh, Eh, šo eh, apdzīvoto vietu attīstība ir bezprecedenta, un tas nebūtu iespējams, ja cilvēkiem būtu jāceļo 6-7 eh, stundas, tad, lai veicinātu šos biznesa kontaktus. Tālāk par drošību. Mums ir tieši tādi paši standarti kā visām citām avio kompānijām, tā kā tur vispār nav nekāda runa par to. Tālāk mēs daudz runājam par valsts subsīdijām zemo cenu pārvadātājiem. Valsts subsīdijas ir valsts intervence, un tas nozīmē, ka tirgus, piemēram, nav darbojies uh, periferiālajos reģionos vai izolētajās uh, lidostās. Katrā ziņā ja nebūtu šo valsts stimulu un mēs nebūtu lidojuši uz eh, tādām vietām, mums ir nepieciešama pēļņa, mums ir nepieciešama ilgtspēja. Un valsts pienākums ir koriģēt situāciju tur, kur tirgus nedarbojas, un tad mēs varam būt ļoti labs instruments. Uh, Mēs lidosim tur, kur jūs teiksiet, ka mums ir jālido. Mēs redzam ieguvumus no tā, ja tiek subsidēti citi atsevišķi maršruti, bet es katrā ziņā varu pateikt, ka mūsu valstī rezultāti ir tiešām fenomenāli. Un valsts intervences labums uh, avio nozarē, ir tas, ka tas darbojas uzreiz. Ja jūs gribat, piemēram, izmantot dzelzceļu, ir paiet 50 gadi, kamēr izbūvē infrastruktūra, ar autoceļiem tie ir 4-5 gadi, bet mēs to varam izdarīt uzreiz un ne, nesagraujiet to likumu kopumu, to akī, ko jūs esat izveidojuši pēdējos gados, eh, kas ļauj cilvēkiem eh, ērtāk un lētāk ceļot. Un lūdzu, izmantojiet mūs kā partnerus. Paldies, un visbeidzot, pēdējā runātāja Spērskundz, lūdzu, vārds jums. Paldies! Vispirms, ja runājam par vienotajām Eiropas debesīm un iespēja uzlabot vidas rādītājus. Katrā ziņā to var izdarīt tikai tad, ja ir ATM sistēmas, kas efektīvi darbojas un. Bet patreiz izmaksas ir pārāk augstas. Tad emisiju tirdzniecības schēma. Ja runājām par streikiem, Gribu atgādināt, ka tā ir viena no strādājošo pamatiesībām, un mēs piesakam streiku tikai tad, kad citi līdzekļi ir tikuši izsmelti un dialogs tālāk nav iespējams. Mēs regulāri saņemam ziņojumus no mūsu biedriem, ku, kuri, pret kuriem ir izteikti draudi, ja viņi streikos. Piemēram, ja apkalpē eh, paziņo to, ka viņi streikos, tad viņiem vienkārši tiek atņemta šī maiņa un tiek ierakstīts, ka viņi vispār nestrādā tajā laikā. Ja runājām par pilnu pakalpojumu pārdātājiem un zemu cenu avio kompānijām, tad uh, mums ir nepieciešams, lai regulātors nosaka standartus gan par vīdi, gan drošumu, gan sociālo jomu. Un es domāju, ka parlaments arī to atbalstīs. Un visbeidzot, par demokrātiju. Mēs runājam par jauno cilvēku tiesībām pārvietoties, tikties ar ģimeni, draugiem, bet mums ir jānodrošina, lai jauniem cilvēkiem ir ilgtspējīga darba dzīves nākotne. Un strādāsim pie tā, lai palielinātu algas Eiropā. Tad noteikti transporta nozara būs vēl ilgspējīgāka. C'est pas bête. Merci beaucoup. Jā, tas ir prātīgi. Liels paldies eh, par eh, jūsu izteikumiem. Tomēr mēs neesam dzirdējuši vēl kādu, ko mums noteikti gribētos uzklausīt, proti tā ir Eiropas komisija. Vai Eiropas komisija varēs mm, mums nodrošināt to, kas tie tiek teikts ziņojumos? Mēs redzam, ka aviācija nodrošina vairāk nekā 21% no CO2 izmešiem. Ko mēs eh, darīsim ar klimata politiku? Vai tiks nodrošināta pārorientācija? Tāpat arī vai tiks risināti valsts palīdzības jautājumi? Ļoti daudzi reģioni, daudzas dalībvalstis sāk uzdot šos jautājumus, un vai jūs arī varēsiet sniegt atbildes uz jautājumiem, ko uzdeva ļoti daudz kolēģi, proti, nodarbināto darba apstākļi. Galvā tas nav kaut kas tāds, ko mēs varētu neuzskatīt par prioritāti. Došu vārdu tagad eh, komisijas pārstāvei, lai viņa varētu izteikties eh, MUV ģenerāldirektorāta vārdā. Lūdzu, divas, trīs minūtes jums. Nu, tas gan būs liels izaicinājums. Liels paldies priekšādātā, liels paldies, ka ir nodrošin, norganizēts šus, šis ļoti interesantais pasākums. Es eh, domāju, ka mēs komisijā visi esam viensprātis, ka aviācija ir tāds liels veiksmes stāsts, bet, nu, to visu nestāstīšu, runāšu uzreiz par problēmām, jo pretējā gadījumā divām minūtēm man nepietiks. Es eh, nodalīšu šos izaicinājumus, ko jūs šodien pieminējāt, divās grupās. Viena būtu saistīta ar iekšējo tirgu, un otra vairāk būtu saistīta ar klimata un vides problēmām, par iekšējo tirgu. Tika uzdoti dažādi jautājumi. Deputāti runāja par valsts palīdzību, par patērētāju tiesībām, tāpat arī par sociālajiem un darba jautājumiem. Sākšu tieši ar darba jautājumiem. Komisijā esam apzinājuši to, ka Nav runa tikai par zemo izmaksu aviolīnijām. Ir labi un slikti piemēri gan um, zemo izmaksu aviolīniju, gan arī tradicionālo aviolīniju vidū. Šī gada martā komisija nor norganizēja lielu pasākumu, tāpat arī tika publicēts ziņojums, kurā tika identificētas dažādas problēmas. Proti tika runāts par uh, drošu darbu, par pagaidu darba aģentūrām, tāpat arī par grūtībām um, noteikt piemērojamos tiesību aktus. Es vēlētos norādīt, ka komisija ir izveidojusi darba grupu, un tā ir pirmā reize, kur mēs visi sanākam kopā, tātad darba iestādes nacionālā līmenī un aviācija, aviācijas organizācija. Tas ir sākums tādai ļoti auglīgai sadarbībai, nu mēs tā vismaz ceram. Tāpat arī mēs esam izvēlējušies divus tematus šīm grupām, šai darba grupai. Uh, Pašnodarbināšana būtu viens no šiem jautājumiem, un otrs būtu piemērojamās tiesības. Tāpat arī mēs veicam ietekmes izvērtējumu par 2008. gada tiesību aktiem. Tātad arī šeit mēs skatīsim piemērojamo tiesību jautājumus. Vēlējos jums atgādināt, ka komisija ir pieņēmusi negatīvus lēmumus vairākos gadījumos, kur uh, avio pārvadātāji nav ievērojuši valsts palīdzības noteikumus, tātad esam modri šajā jautājumā. Man vienkārši trūkst laika, tāpēc uzreiz pāriešu pie vidas jautājumiem. Komisijā mēs zinām, ka mums ir par 90% jāsamazina transporta izmeši. Šeit nav runa tikai par aviāciju. Tas ir, ja mēs vēlamies sasniegt 2050. gada mērķus. Šeit aviācijas sektoram vajadzētu dot lielu ieguldījumu. Mēs uzskatām, ka šīs ilgspējīgās advancētās um, degvielas varētu būt labs risinājums. Tāpat arī mums ir jāmēģina dekarbonizēt, un šeit manis pieminētā degviela ir tāds tautsološs risinājums. Man nebūs laika atbildēt uz visiem jautājumiem, bet, piemēram, tika jautāts, cik tiek izmanot, izmantota aviācija degviela. Tie ir tikai 0,05%, un tāpat arī tiek runāts par biodegvielas kvalitāti. Atjaunīgās enerģijas direktīva pieļauj lietot tikai tādas biodegvielas, kurām ir 60% izmešu samazinājums, salīdzinām ar konvencionālo degvielu. Tātad mēs redzam, ka jau ir ielikts pamats darbam. Bet jūs redzēsiet, ka komisija patiešām strādā pie klimata pārmaiņu jautājumiem. Nākamnedēļ mēs publicēsim Green Deal un esmu jau runājis četras minūtes. Es domāju, ka nākamnedēļ mums būs ļoti daudz iespēju apspriesties par atjaunīgo enerģiju un aviāciju. Paldies! Eh ben, d'accord. Alors là, on va... Lieliski. Mēs noteikti mm, sekosim līdzi tam, lai komisija um, strādā pie šiem jautājumiem. Šeit mums ir ļoti daudz izaicinājumu, un tos mēs noteikti nevarēsim tiem stāties pretī. Mums ir jā, jā, jāsāk strādāt jau tagad. Lielas paldies visiem, kas izteicās. Lielas paldies! Uh, ka teik uzmanīgi klausījāties, ka uzdevāt teik sarešķītas jautājumus. Bija patiešām interesanti. Paldies visiem! Un turpināsim ar mūsu darba kārtību. Tātad mums ir jārunā par avio nolīgumu ar Maroku, tāpat arī ir jāņem vērā Bulgārijas un Rumānijas iestāšanos, bet mums būs īsa 5 minūšu pauze. Piecas minūtes. Vai jūs piekrītat? Lieliski. Thank you. Nu continue nos travaux, s'il vous plaît. Turpināsim darbu. Un mēs tūlīt varētu ķerties klāt pie Eiro Eiropas un Vidusjūras līguma grozīšanas. Te ir runa par gaisa pakalpojumiem starp uh, Eiropas Savienību un Maroku, ņemot vērā Bulgārijas un Rumānijas iestāšanos Eiropas Savienībā. Mūsu referents ir Svens Šulcs. Došu jums vārdu, lai jūs varētu mums prezentēt šo savu sagatavoto ziņojumu. Četras minūtes, lūdzu. Priekšādātāji, liels paldies! Manuprāt, mēs esam nonākuši pie svarīgākā darba kārtības punkta, proti nolīgums par gaisa pakāpojumiem ar Maroku. Tātad šeit ir runa par to, ka mums ir jāgroza nolīgums ar Maroku, ņemot vērā Bulgārijas un Rumānijas iestāšanos Eiropas Savienībā. Padome jau 2004. gada decembrī ir devusi mandātu Eiropas komisijai, lai tā vestu sarunas ar Maroku par šo nolīgumu. Te ir runa tātad par uh, jaunu valstu pievienošanos Eiropas Savienībai. Te ir runa par gaisa pakāpojumu noteikumu vienādošanu abās pusēs. Bez tam ir jāņem vērā arī tas, ka ir jānodrošina investīcijas šajā jomā. Jau 2006. gadā tika parakstīts šis nolīgums, un Eiropas parlaments tolaik deva savu piekrišanu šāda uh, nolīguma slēgšanai. Tas notika 2007. gadā. Šis eh, gaisa satiksmes nolīgums līdz šim nav uh, parakstīts nec Bulgārijā, nec Rumānijā. Abas valstis iestājās um, Eiropas Savienībā un līdz ar to kopš 2007. gada 1. janvāra tām ir pienākums pievienoties šim nolīgumam. Tieši tāpēc arī šīs nolīgums būtu jāgroza. Protams, šis protokols ir tīri tehnisks. Visas mm, vajadzīgās izmaiņas gan tehniskā, gan arī valodu ziņā ir izdarītas, un līdz ar to saturiskā ziņā nekādu iebildumu nevarētu būt. Kā Eiropas parlaments mēs varam tikai piekrist šādiem nolīgumiem ar trešajām valstīm. To jau mēs izdarījām 2007. gadā, un tieši tāpēc es kā reference dodu savu piekrišanu mm, protokola parakstīšanai paplašinot tātad šo protokolu arī attiecībā uz Bulgāriju un Rumāniju. Kā jau es teicu, tas ir tīri tehnisks ziņojums. Lieliski! Un tad eh, došu vārdu uzreiz ēnu referentiem. Lūdzu, Grapīnī kundze. Paldies, priekšādātāji! Pirmkārtām es vēlētos pateikties referentam, kā jau viņš norādīja. Vienīgais, ko mēs šeit darām, ir uh, īstenot to, ko jau esam parakstījuši 2016. gadā. Man kā sociāldemokrātu ainu referentei nav nekādu iebildumu attiecībā uz šo lēmumu. Mums ir pilnīgi skaidrs šī ziņojuma mērķis. Mums ir jānodrošina, lai Bulgārija un Rumānija varētu būt daļa no šī aviācijas nolīguma. Un, protams, ka mums ir jādomā, kas notiks pēc uh, vienošanās, proti investīcijas, um, ekonomiskā un turisma attīstība. Protams, ir jādomā arī par uh, dažādiem aviācijas pakulpo, pakalpojumiem starp uh, Maroku un abām šīm valstīm. Kā jau norādīja referents, te ir runa par piekrišanas procedūru, un par pilnīgi tehnisku procedūru saturā nekas netiek grozīts, un kā arī norādīja referents, es arī vēlētos eh, aicināt visus atbalstīt šo referentu. Tagad eh, eh, šo ziņojumu. Tagad vārds Ķēne kungam. Liels paldies priekšādātāji! Godāmie kolēģi! Sākumā es vēlētos norādīt, ka angļu tulkojums ir tik kluss, ka es to gandrīz nevaru sadzirdēt. Varbūt jūs varētu runāt skaļāk. Vai arī varbūt mums ir jāpielāgo mikrofoni, vai arī ir kaut kas jādara mikrofoniem tulku kabīnēs. Es eh, vēlētos mūsu eh, referenta Rikē kunga vārdā pateikties referentam par eh, sagatavoto ziņojumu, mēs to atbalstām. Un mums arī nav nekādu komentāru par saturu. Neviens cits nevēlas izteikties. Es atvainojos, Rotas kundze, jums bija kas sakāms, es jūs nepamanīju. Sorry, yes. um, so on behalf of the Greens. Zaļo vārdā mums ir uh, daži vispārēji jautājumi komisijai, un tāpat arī es uh, vēlētos uh, uzdot jautājumus referentiem. Tātad 2018. gada 30. novembrī tiesa sprieda, ka Eiropas Savienības un Marakas aviācijas nolīgums neatiecas uz Rietumu Sahāru. Savukārt 2018. Eh, gada 10. septembrī Eiropas aviācijas drošības aģentūra norādīja EU Observer, ka šis spriedums nozīmē to, ka lidojumi pāri Rietumu Sahārai nav iekļauti uh, gaisa pakāpojuma nolīguma teritoriālajā aptvērumā. Vai komisija vai referents varētu skaidri norādīt, kādas būs uh, tiesiskās sekas attiecībā uz Rietumu Sahāru, kādi tiesību akti tiek eh, piemēroti gaisa drošības, gaisa satiksmes un patērētāju aizsardzības eh, jomā Eiropas Savienības avio līniju pasažieriem, kas lido pāri Rietumu Sahārai. Vai komisija ir pavēstījusi dalībvalstīm un uh, aviolīnijām, kādas būs eh, šī sprieduma tiesiskās un praktiskās sekas. Treškārt, vai komisija uzsāks sarunas par Rietum-Zahāras gaisa telpu, ņemot vērā iepriekš minēto spriedumu. Mūsu grupa šos jautājumus jau ir uzdevusi rakstveidā. Mēs esam saņēmuši komisāras Bulces atbildi, tas notika 2017. gada 4. janvārī, proti, te tiek minēts, ka Komisija pašlaik veic detalizētu analīzi par uzdotajiem jautājumiem, un mēs informēsim deputātu par šīs analīzes rezultātiem. Ir pagājis gads, un no komisijas neko neesam dzirdējuši, tāpēc mēs gribētu aicināt sniegt atbildi. Un, ja atbilde netiks sniegta, mēs nevarēsim balsot par pašreizējo nolīgumu. Liels paldies, Rovetas kundze! Eiropas eh, komisija mums varētu atbildēt, eh, nu, varbūt rakstveidā. Jā, komisijamā ir galvu. Koņetskas kundze, goja grupa. Ai, jūs nevēlējāties izteikties. Mums ir tāds pats jautājums kā zaļajiem. Komisijas vārdā varbūt jūs varētu sniegt īsu atbildi. Nē, bet viss ir konstatēts tā. Tad referentam vārds noslēgumā. Nebija sagaidāmas eh, tādas plašas debates, un, ja runa par zaļo jautājumu, tad eh, vēlētos norādīt, ka būtu bijis labi, ja jūs būtu vērsušies pie manis mazliet agrāk, un tad eh, es būtu varējis sagatavoties uz šo konkrēto jautājumu, un es būtu varējis jums sniegt arī detalizētākas atbildes. Es eh, pēdējo piecu gadu gaitā, ja bija runa par referenta pienākumiem, es eh, vienmēr vērsos pie citiem, ja man bija kādi jautājumi. Es tomēr tuvākajās dienās ar jums sazināšos, lai sniegtu jums atbildi par šīm tiesiskajām sekām. Paldies! Atgādināšu par kalendāru. Tātad eh, grūzījuma iesniegšana ir paredzēta līdz 9. decembrim, balsojums komiteja ir paredzēts 21. janvārī, un sakārt plenārsēdē balsosim nākamā gada februārī. Un tad tagad turpināsim ar 2018. Mm, gada budžeta izpildi, Eiropas Savienības vispārējais budžets. Došu vārdu Montero kundzei uz trīs minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji! 2018. gadā saskaņā ar revīzijas palādes teikto eh, tiek uzskatīts, ka konsolidētie, um, konsolidētās atskaites par, par budžetu nav uh, pieļāvušas eh, lielus kļūdu līmeņus. 4,58 miljoni eiro ir paredzēti saistību apropriācijām un uh, un 2,6 miljoni maksājumiem. Drošības politika, pētniecības politika arī šeit ir iekļautas, bet, protams, ka uzlabojumi ir iespējami. Ja runa par pamatprogrammām, tad eh, tikai 23% no maksājumiem ir veikti. Un šeit parādās jautājums, vai ar to pietiek. Ļoti svarīgi nodrošināt arī labāko saskaņotību un caurdzamību projektu izvēlē. Rezultātus vajadzētu labāk definēt tā, lai projektus varētu labāk uzraudzīt. Tātad eh, saskaņotība, efektivitāte, arī pasažieru tiesībās to vajadzētu nodrošināt. Tas attiecas arī uz dažādām informācijas kampaņām un uz dažādiem instrumentiem nacionālā līmenī. Tas attiektos tātad uz uh, gaisa pasažieru tiesībām. Tagad par struktūru fondiem un par investīcijām. Šeit situācija ir tāda, ka līdzekļi vēl ar vien ir uh, ļoti um, ierobežoti. Mēs vēlētos nodrošināt labāku piekļuvību budžeta līdzekļiem, tā lai mēs varētu uh, nodrošināt eh, labāku investīciju ieguldījumu. Tāpat arī ir jādomā par plāna izveidi ostām, jo īpaši tām ostām, kas ir piesaistītas eh, citiem transporta tīkliem. Kohēzija šeit būtu pats svarīgākais. Kopuzņēmumi. Šeit ir vajadzīgi novatoriski instrumenti un pētniecība. Būtu svarīgi, lai mēs nodrošinātu kvalitatīvu personālu, lai mūvu ģenerāldirektorāts un pārējie iesaistītie varētu veikt savus pienākumus. Noslēgumā ir jāatrod arī budžets ilgspējīgam turismam nākamajā daudzgad finanšu plānā. Es vēlētos sirsnīgi pateikties kolēģiem par viņu atbalstu. Mēs eh, varējām panākt eh, diezgan labu vienprātību. Jā, jūs pieminējāt šeit ilgspējīgo turismu, mums vajadzētu cīnīties vienalga, kāda ir jūsu politiskā grupa. Mums ir jāsaglabā šī budžeta pozīcija, jo pirmo reizi mums budžetā ir iekļauts ilgspējīgais turisms. Grapīnī, kundze, jums tagad vārds. Lielas paldies! Esmu ēnu referente sociāldemokrātu grupā, un eh, es vēlējos norādīt, ka sagatavotais teksts ir ļoti labs. Gribētu apsveikt eh, referenti Montēro kundzi. Tāpat arī ir svarīgi, ka 2018. gadā mēs esam panākuši grozījumus daudzgadu finanšu plānā. Šeit Ir runa par 450 miljoniem eiro, kas bija atvēlēti vispārējā 2018. gada budžetā. Un te ir runa par vispārējās intereses um, projektiem un transversāliem projektiem. Te ir runa arī par uh, dažādiem um, multimodāliem transporta veidiem. Vēlamies arī uzlabot uh, Eh, šī plāna efektivitāti visā Eiropas Savienībā, ja runa par pasažieru tiesībām. Arī esmu uzdevusi jautājumu par šo tēmatu, bet neesmu saņēmis vēl atbildi. Mums ir vajadzīgs informācijas veicināšanas kampaņas, kā jau norādīja referente. Šeit mums ir jāiesaista nacionālās iestādes. Ir vajadzīgi arī citi papildu instrumenti, kas ļautu mums aizsargāt pasažieru tiesības. Vienlaicīgi mēs vēlamies arī panākt uh, tiesību vienādošanu visās dalībvalstīs. Mums ir vajadzīga arī īpaša, īpaša, īpaša budžeta pozīcija transportam un turismam. Mums ir jānodrošina, lai turisms varētu dot savu ieguldījumu um, perifēro reģionu attīstīšanā. Ja kolēģi vēlas, viņi var iesniegt grozījumus, un es uh, ceru, ka tiks sagatavots ļoti labs uh, Mm, ziņojuma teksts pirms balsojuma. Lielas paldies! Tagad došu vārdu Naktigalas kundzei. Paldies, priekšādātāji! Vispirms es vēlētos pateikties Montero kundzei, kas ir sagatavojusi um, ziņojumu par uh, komisijas uh, budžeta izpildes apstiprināšanu. Es izteikšos Pausas kunga vārdā un gribu pieminēt vairākus svarīgus tematus. Pirmkārtām, CEF ir ārkārtīgi svarīgs instruments, un It īpaši ir jādomā par ilgtermiņa tēriņiem. Mums ir jādomā jo īpaši par Eiropas Savienības pievienoto vērtību un jo īpaši par TNT koridoru pabeigšanu. Otrais punkts, ko es vēlētos eh, pieminēt, ir tas, ka CF finansiālais instruments ir ārkārtīgi svarīgs, lai nodrošinātu vienotu Eiropas transporta telpu. Tā Tāpat arī ir jāņem vērā tas, ka finanšu instrumentu skaits ir ievērojami pieaudzis, un tas ļauj mums nodrošināt uh, blendinga iespējas transporta nozarē. Vienlaicīgi tas arī rada ārkārtīgi sarežģītu tīklu attiecībā uz uh, dažādām struktūrām Eiropas Savienības budžetā. Vēlētos norādīt arī, ka ir vairāki instrumenti, kas stāv blakus Eiropas Savienības budžetam, varētu uh, slikti ietekmēt caurdzamību. Uh, šeit netiek nodrošināta um, publiskā uzraudzība. Mēs uh, gribētu nodrošināt, lai uh, šī budžeta sistēma varētu tikt reformēta, un jo īpaši mums ir jānodrošina tas, lai finansēšanas procedūras uh, nebūtu pārāk komplicētas. Tātad mēs redzam, ka šī finansējuma īstenošana ir diezgan kompleksa, Tieši tāpēc mēs eh, gribētu, lai komisija kopā ar dalību valstīm publicētu tādu kā iz, ikgadēju pārskatu par transporta turismu projektiem, kas ir saņēmuši līdzfinansējumu no Reģionālās attīstības fonda. Tie arī būtu visi mani komentāri. Lielas paldies Naktegalas kundzei. Kofa kungam vārds. Paldies! Mūsu ēnu referenta Daniela Freunda vārdā es gribētu apsveikt abus eh, ziņojumus. Lielākā daļa no šiem elementiem atbilst mūsu analīzē un izvērtējumu, taču devītajā punktā es vēlos norādīt, ka mūsu grupā neatbalsta militarizāciju Connecting Europe Facility kā jau ir norādījusi Monteiro Agilāra savā atzinumā. 11. punktā, ja runa par aģentūrām un uzņēmumiem, tad mēs jo īpaši apsveicam to, ka Grapīnī kundze šeit ir izcēlusi dzimumu līdzsvaru jautājumus. EESA. Un tāpat arī mums vienmēr vajadzētu uzsvērt šos riskus un mums vajadzētu arī panākt garantijas, ja parādās interešu konflikti. Mēs uzskatām, ka budžeta izpildes uh, atzinumi varētu vairāk norādīt uz uh, progresa trūkumu attiecībā uz ilgspējīgumu un arī uz modālo pāreju. Es uzskatu, ka mums vajadzētu uzsvērt uh, to, ka šī modālā pāreja diemžēl nenotiek tik ātri, kā mēs gribētu. Izmešu kļūst arvien vairāk un mums kaut kas ir jādara. Paldies! Beaucoup. Lielas paldies! Kaufa kungām un sirsnīgi sveicu apmeklētājus, kas ir zāles eh, galā. Nezinu, no kurienes šie apmeklētāji ir, bet jebkurā gadījumā viņus laipni sveicam transporta un turisma komitejā Eiropas parlamentā. Turpināsim. Dons Baski. Pasakiet, kā man vajadzētu izrunāt jūsu vārdu. Džambatski, Džambatski kungs, pareizais, pareizā izruna. Lielas paldies, priekšādātāji! Eiropas eh, konservatīvo un reformistu grupā apsveic izmaiņas Connecting Europe Facility instrumentā. Mēs uzskatām, ka vajadzētu apsveikt šos 450 miljonus, un tāpat arī es piekrītu referentam, ka šis fakts, ka tikai 23% no sākotnējiem līdzekļiem ir piešķirti, sāk likt apšaubīt šo instrumentu. Līdz ar to mēs riskējam ar kavētiem maksājumiem, un tas arī nozīmē, ka būs sarežģītāk pārdalīt budžetu. Vēl viens svarīgs jautājums ir pasažieru tiesības. Protams, ka mēs uh, atbalstām labāku ietvaru attiecībā uz pasažieru tiesībām. Pasažieru izpratnes līmenis ir gana zems. Mēs arī atbalstām finanšu instrumentu izmantošanu dažādiem investīciju projektiem. Tomēr šie grānti vēl ar vienu būs ļoti svarīgi lielos infrastruktūras projektos. Kā ēnu references vēlētos norādīt, ka mēs atbalstām budžeta izpildes apstiprināšanu attiecībā uz Eiropas komisiju. Lielas paldies Džambatska kungam. Es gan jau iemācīšos, kā jūs izrunāt. Sakiet vienkārši Angela, tas ir mans uh, vārds. Varbūt tas jums ir vieglāk. Nu, mēs vēl neesam draugi. Es vēl īsti neuzdrošinos jūs saukt jūs vārdā. Nav tik liela intimitāte vēl sasniegta mūsu komitejā. Tagad vārds Ferēras kundzei. Obrigāt, prezidents. Paldies, saka Ferēras kungs. mana kolēģa Klēra Dalai bija ēnu referenta mūsu grupas vārdā. Bet jāsaka, viņi nevarēja vairs šobrīd būt šeit. Un tāpēc es sniegšu jums viņas sagatavoto informāciju. GNGL grupa vēlētos uzsvērt to, cik ārkārtīgi svarīgi ir īstenot kvalitatīvu analīzi, lai labāk izprastu, kā šis finanšu ziņojums tiek izmantots. Ir svarīgi izvairīties no darba spēka trūkuma it īpaši drošības un ar drošumu saistītos jautājumos. Šai saistībā vēlamies norādīt, ka saskaņā ar Patrika Kītēkto, kas ir izpildu direktors Eiropas aviācijas drošības aģentūrā EASA, šai aģentūrai nav pietiekami darbinieku, lai analizētu visus lietojumu programmu, to, ko sagatavo rūpniecības nozare. Ņemot vērā incidentus ar uh, 7 737 maks ērpus un tā tālāk, ir nepieciešams pārliecināties, ka šāda veida mm, rīcības kapacitāte tiek nodrošināta aģentūrā, lai izvairītos no certifikācijas problēmām, kas varētu izrietēt no FAA mm, uzticēšanās trūkuma. Drošības jautājumi taču ir mūsu komitejas svarīgākā prioritāte. Uh, Ja vēlamies, lai Eiropas Savienībai būtu neatkarīga, spēcīga un iestakmīga aģentūra, aģentūra tad mums jāpārliecinās, ka tai tiek piešķirt atbilstīgie resursi. Atšķir, papildu šai specifikai GOEGL atzinīgi vērtē referentu lēmumu piešķirt budžeta apstiprinājumu aģentūrām attiecībā uz um, budžeta izpildi 2018. gadā. Paldies! Liels paldies, saka priekšādātāji, paldies, Ferērs kungs. Nu, tūlīt pat raugos komisijas virzienā, kāds ir komisijas viedoklis. Iniesa de Dios, lūdzu. Jā, par Monteiro de Aguiar ziņojumu. Jūs nevēlaties izteikties. Atzīmējam, komisija nevēlas runāt. Vēl viens punkts, ko atceramies gaidot gada beigas. Nu tad referents kundze. Tomēr vēlties runāt komisijas vārdā. Par, es tikai gribēju noskaidrot, par kur ziņojumu ir runa. Jo te ir par aģentūrām. Ja mēs par Montēro ziņas runājam, vispārējais budžets Eiropas komisija. Nu, tas jūs skar, protams, tāpēc došu jums vārdu. Ok, thank you very much. Paldies. DG Move vārdā. Vēlos izteikt pāris komentārus attiecībā uz šo pirmo ziņojumu. Viens no komentāriem bija saistīts ar bažām par pasažieru tiesībām Un šai konkrētā gadījumā komisija vēlas uh, naklē ar apgalvojumu, ka saskaņā revizijas palāca ieteikumu komisija ir uzsākusi pētījumus, novērtējot trīs regulas, kas attiecas uz šo jautājumu. Autobusi, um, ūdensceļi un gaisa satiksme. Uh, Vēl nav saņemta rezultāta, novērtējums vēl nav veikts, bet plānojam šajos pētījumos iekļaut novērtējumu arī attiecībā paraugu praksi šai te, nodzere eh, pasažieru tiesību jomā konkrētāk. Un attiecīgi, ja runājam par informatīvas jautājumu šai jomā, tad komisija piekrīt, ka ir jāpārāk jāstiprina centieni un darbības, kas saistītas ar informācijas sniegšanu, izglītošanu, un tādas, tā, tādas tiks arī īstenotas, jo tas, protams, rezultātā var novest pie efektīvākas pilsoņu tiesību īstenošanas un izmantošanas, kas attiec tieši uz pasažieriem un transportu. Varbūt vēl viens komentārs kas saistīts ar izteikumiem, kas iekļauts šai ziņojumā, attiecībā šo viens pieturs aģentūru lietotājiem. Finansējuma pieejamība. Te gribētu teikt, ka komisija strādā ne tikai DigiMu, bet eh, sadarbojoties starp dažādiem ģenerāldirektorātiem, lai izveidotu finansējumu konkursu portālu daudzvalodīgu, kas paredzēts potenciālajiem uh, ies, pieteikumu iesniedzējiem attiecībā uz grantiem un cita veida finansējumu, tā lai varētu piekļūt visām iespējamām programmām attiecībā uz 2021. gadu. Tas ir tāds milzu darbs šobrīd, kas tiek veikts IT jomā, IT instruments, bet šis darbs šobrīd norisinās, virzās uz priekšu jau pat šodien un gaidām, paredzam, uh, ka pilnībā tas, šis process varētu tikt palaists 2051. gadā, sākoties nākamajam daudzgadu finanšu plānu periodam. Paldies! Nu, un tad visbeidzot vēl referentei vārds. Lūdzu, Klaudija Monteiro, jums vārds. Lielas paldies! Es, protams, vēl arī gaidīšu šīs jūsu piezīmes rakstiski, tā lai varētu tās visas iestrādāt un lai visu man reakciju uz to būtu pilnvērtīga. Paldies! Lielas paldies, Montēro kundze, pārējiem uzreiz tālāk pie nākamā punkta, un tas ir Grapīnī kundze ziņojums par budžeta apstiprinājumu aģentūrām un kopuzņēmumiem transporta sektorā. Lūdzu, Grapīnī kundze! Lielas paldies priekšādātāji! Jā, te mēs runājam par budžeta apstiprināšanu sešām aģentūrām un kopuzņēmumiem. Um, man bija jāskata dati par visām šīm struktūrām kopā, un kopumā nonācām pie pozitīva rezultāta, respektīvi, ka šīs aģentūras ir veiksmīgi tikuši galā ar visiem problēmu jautājumiem. Nebija pārāk daudz interešu konfliktu, un aģentūras nu dien ņēma vērā arī visus norādījumus, kas tika saņemti no revizijas palātas. Un saskaņā ar reglamentu un risk, par risku pārvaldību. Šie riski attiecīgi tika arī samazināti un netika konstatēti nekādi būtiski papildu riski jomās, kas ir to kompetencē. Nu, tādā veidā apdraudot līdzekļu izmantošanu. Tāpat arī nebija nekādi jauni identificēti riski. Uh, kas attiecīgi 18. gadā būtu aktualizējušies. Un tāpēc šajā gadījumā revizijas palāta rekomendācijas tika respektētas, aģentūras darba pārvald, līdzekļus pārvaldīja labi un izpildu direktīvi, izpildu direktori patiešām paveica labu darbu. Vismaz pēc mūsu domām. Tālāk aģentūra īstenotie pasākumi savukārt nodrošina atbilstīgāku dzimumu līdzsvaru. Sievietes arvien vairāk tika iesaistītas arī administratīvajās struktūrās, un parādījās arī lielāka elastība, piemēram, attiecībā uz māmiņām. Un jāsaka, šai gadījumā gribētu pieminēt um, attīstību saistībā ar darba vietām. Katrā ziņā te arī ir panākts daudz, kas izpildīt arī daudz uzdevumu saistībā ar 4. dzelzceļu pakotni, un visi attiecīgie mēri tika pieņemti izdarīti, īstenot savlaicīgi. Aģentūra attiecīgi šo praksu arī īstenoja par Cezaru 4 runājot programmu 2020. gadam apārsnes 2020. Tātad tika izmantots, izmantoti, piemēram, droni eh, starp savienojums Eiropa. Tātad visi šie uzdevumi ir izpildīti. Tāpat arī tika nodrošināts aprīkojums, tika piedāvāts aprīkojums uzraudzības dienestiem, īstenots kopējs pētījums par um, nu, iespējamu nākotnes struktūru attiecībā uz gaisa telpu. Nu, un, protams, ka uzņēmumiem šis darbs nebija vienkāršs, bet labi, ka viņi tiešām visus šos uzdevumus ir īstenojuši. Par dzelzceļu runājot, spērti milzīgi soļus priekš 18. gadā mē, uz mērķu sasniegšanu īstenots atbilstīgās programmas laba finanšu absorpcija, jeb pārvaldība norisinājusies. Bija gan tādi atsevišķi incidenti, kas tomēr tāpat laikā neatkārtojās un tika atrisināti. Nu, līdz ar to attīstība turpinās. Nekāda cita veida krāpšanās incidenti konstatēti netika. Laikā no 17. līdz 19. gadam Faktiski līdz ar to nebija vajadzības neko tādu mm, risināt, jo nekas tāds nenotika. Un savukārt iepriekšējos pasākums Olaf risināja tālāk. Tālāk, klīniskai divi. Te bija runa par mm, struktūras pārveidi, tās pielāgošanu jaunajam finansējumam, ņemot vērā ES budžetu 2018. gada direktīva 2026. Um, um, tur arī tika izteikti, izteiktas rekomendācijas, lai samazinātu risku, piemēram, uzraudzības pasākumos. 2018. gadā tika identificēti trīs karāpniecības gadījumi, kas tika tālāk arī izmeklēti, tā ir nodoti Olaf, un tas nozīmē, ka attiecīgi jāspēr būs tālākie ja mēri, lai nākotnē no šāda veida gadījumiem izvairītos. Nu, kopsavilkumā līdz 12. decembrim tiks veikta vēl zināma grozījuma korekcijas, un domāju, ka esam nonākuši pie laba teksta kopumā. Varēsim par to balsot. Nākamā runa, nākamais runātājs. Tālērs kundze. Uh, uh, um, Paldies, godātie kolēģi. And, um, of... Šīs tran aģentūras un kopuzņēmumi darbojas labi, par to mēs priecājamies. Un tomēr lielākais problēma jautājums būs pārliecināties, ka nodrošinām tām pareizo finansējumu un uh, cilvēku resursus arī turpmākajā plānošanas periodā. Uh, Efektivitāte ir tas atslēgvārds, un aģentūrā tāpat laikā ir vajadzīgi atbilstīgi līdzekļi, lai pildītu savus uzdevumus atbilstīgā veidā. Tātad pirmām kārtām tas attiecas uz EASA, kas kopš pamatregulas pārskatīšanas ir saņēmusi vairāk uzdevumu, bet tāpat laikā joprojām darbojas ar iepriekšējo darbinieku skaitu un līdzekļiem. Uh, Līdz ar to projekti ir aizkavējušies vai tikuši pārprioritizēti darbinieku trūkuma dēļ, un par to iesniegšu atsevišķus grozījumus, lai šo jautājumu izgaismotu. Otrām kārtām EMSA. EMSA, kā jau mēs dzirdējām šorīt, arī dzen saņēmusi no revizijas palāca atzinīgu vērtējumu otru gadu pēc kārtas. Un kā kolēģi Grapīnī teica, riski vēl varētu tikt samazināti tālāk. Savukārt, ERA ir piedzīvojis virkni pārmaiņu, kā rezultātu, nu, lai padarītu dzelzceļu uh, konkurētspējīgāku un veidot šo kopējo dzelzceļu tālpu Eiropā. Tam būs vajadzīgs atbilstīgs finansējums. Un es personīgi nevēlētos piedzīvot to, ka viens no šiem reālajiem dzelzceļa, uh, nu, tā teikt, spēlētājiem, ja darboņiem šajā gadījumā tiktu, nu, tā teikt, savā darbībā traucēts līdzekļu trūkuma dēļ. Jo kaut kādā mēs vēlamies pāriet pie tālākiem, eh, tālākiem dzelzceļa izvēršanas projektiem, lai padarītu dzelzceļu konkurētspējīgāku, veiksmīgāku. Un tāpēc ārkārtīgi labi dzirdēt, ka saskaņā ar revīzijas palātas teikto šis finansējums pārējai uz dzelzceļu ir veiksmīgs Bet šim kopuzņēmumam, protams, arī jāpatrā, jāpātrina darbība, lai izvērtātu arī ietekmi un tā tālāk. Turpmākie pieci gadi būs izšķirīgi svarīgi dzelzceļa sektoram un pārēja uz dzelzceļu būs ārkārtīgi svarīgi, par to iesniegsim arī zināms grozījums ņemot vērā ar vien pieaugušo kapacitātes problēmu avio sektorā un šos jaunos izaicinājumus, kas attiecas uz, piemēram, dronu iekļaušanu uzraudzībā SESAR, um, nozīmi nevar novērtēt par zemu. Es domāju, ka par to mums visiem jābūt skaidrībā. Ja tīpaši, ja mums izdosies um, pāriet pie PlusQuest mm, jautājumu. Un visbeidzot, kas nav maz svarīgi, tas pats attiec arī uz Clean Sky 2, respektīvi emisiju samazinājums, eh, arī meklējot iegūmus efektivitātē un tehnoloģiju revolūcijā. Manuprāt, tas ir tas pareizais virziens un finanšu pārvaldība attiecīgi ir jāveic saprātīgi un jānodrošina atbilstīgā līmenī. Nu, protams, šie trīs attiecīgie krāpšanās gadījumi tiek izmeklēti. Šis jautājums, protams, ir jāsakārto, un mēs visi gaidām tālāku detalizētu informāciju par šiem incidentiem, lai varētu darbu noslēgt. Un noslēgumā vienkārši paldies vēlreiz referentei Grapīnī kundzei. Paldies! Paldies, nākamais runātājs Žans Kristofs Eķēns. Paldies, priekšādātāji! Pirmām kārtām gribu teikt paldies referentei Grapīnī kundzei par atzinumu, par atzinumiem. Tie visi tiešām ļoti lieliski, ļoti labi atspoguļota aģentūra darbība, bilances un tā tālāk. Paldies par šo darbu un atzinīgi vērtēju to, ka jūs norādat arī uz to, ka kat, katru reizi, kad ir vajadzīgs kāds uzlabojums, nu kaut vai pavisam neliels piemērs attiecībā uz Eiropas dzelzceļa aģentūru, kur mēs paužam bažas, ka 37 Ehm, trūkumi tika konstatēti arī 2018. gadā, kam ir bijusi finanšu ietekme. Atzinīgi vērtēju jūsu prasību īstenot tālāku domu apmaiņu par to, kā uzlabot valsts pasūtījumu procedūru šajomā. Tas ir svarīgi, manuprāt. Ar, ar prieku iesniegšu arī pats vairākus grozījumus piemēram, lai atbalstītu EASA procesus un viedu standartu izveidošanu attiecībā uz eh, trokšņa piesārņojumu par sesar tieši tāpat attiecībā uz uh, Um, izmaksu un priekšrocību gūšanu attiecībā uz izmēģinājumu projektiem, lai ņemtu vērā, piemēram, arī navigācijas pakalpojumu sniedzēju ieguldījumu un pārliecinātos, ka es investīcijas nodokļu maksātāja naudu tiek izmantot tādiem projektiem, kas uh, saņem arī citu atbalstu. Šādas motivācijas schēmu izveida attiecībā uz Cezārā. Jūs jau minējāt, ka šī programma būs ārkārtīgi nozīmīga, to nevar novērtēt pa zemu. Uh, Kopumā gribu norādāt, norādīt, ka šīm aģentūrām ir specifiska un svarīga loma atsevišķās uh, jomās, nu, piemēram, ERA, šī jaunā aģentūra, kas atbildīga arī par uh, certifikāciju ritošā sastāvu palaišanai apritē Eiropas Savienībā. E RTMS tieši tāpat arī dzen, nu, domāju, ka tie ir svarīgi uzdevumi un svarīgas tēmas, un ar prieku pie tiem strādāšu, gatavojot gala ziņojumu kopā ar jums. Lielas paldies, Etien kungs. Kofa kungs, vai jūs vēlaties izteikties? Ne? Nē, man liekas, ka es jau par visiem šiem jautājumiem runāju sākotnējā uzrunā. Paldies. Džambatskī kungs. Nebija slikti, vai ne? Pareizi izrunāju. Jā, bravo. Paldies priekšādētāji. EKR er grupas vārdā atzinīgi vērtēju faktu, ka aģentūras, kas ir transporta komitejas pakļautībā un arī kopuzņēmumi, ir ievērojuši saprātīgas finanšu pārvaldības principus. Un tāpēc mēs atbalstīsim budžeta apstiprinājumu šīm struktūrām. Tas tāpat laikā nenozīmē, ka mēs bez jebkādām iebildēm mm, atbalstām, mm, nu, to, ka nav nekādu uzlabojumu veicam. Nē, uzlabojumu veicam daudzās aģentūrās, piemēram, īpaši attiecībā uz kuģniecības drošību. Esam nobažījušies par šo neseno dronu darbināšanu operācijām krasta apsardzes kontekstā. Tā rezultātā notikusi aizkavēšanās 6 miljonu eiro maksājumu apguvē. Šāda veida riski būtu jāsamazina līdz minimumam. Nedrīkstam aizmirst, ka būtiska nelegālās migrācijas daļa tieši norisinās pa jūru, un tāpēc šī aģentūra ir ārkārtīgi nozīmīga un nu, ļoti, tā teikt, aizņemta ar darbu. Bet drošības jautājumus uz kompromisu iziet nevaram, tāpat esam nobežījušies arī par aģentūru atrašanās vietām. Šī aģentūra atrodas Valencijā un Lionā. Nu, Un tas izskatās līdzīgi kā Eiropas parlaments, kas, mm, ko mītnes vietas vairākās uh, pilsētās. Vai tiešām ir vajadzīgs šai aģentūrai divas mītnes vietas, vai tas ir nu, efektīvi? Mums ir vajadzīga detalizēta informācija par šīm mītnes vietām, par atrašanās vietām aģentūrai. Um, tas attiec uz dzelzceļa aģentūru. 71. regulas pantā par to tiek runāts ārkārtīgi svarīgi izdevumus atbilstīgi sadalīt starp visām valstīm, kas līdzdarbojas aģentūrā. Tas jāņem vērā. Paldies! Lielas paldies, saka priekšādātāji, paldies jums! Vai ir kāds vēl, kas vēlas izteikties gogrupas vārdā? Nē, labi, nu tad mm, to laižam pāri. Ignācijot, ja Dievs kungs, jūs komisijas vārdā, jūs pastāstīsiet, kāda ir komisijas nostāja? Yes, thank you, Chair. Jā, paldies priekšādātāju. Pirmām kārtām Gribu atzinīgi vērtēt komitejas rekomendāciju apstiprināt budžetu šīm aģentūrām un kopuzņēmumiem transporta sektorā. Tāpat arī priecājamies, ka esat atzīmējuši progresu, kas gūts līdz šim šo stru, um, struktūru darbā. Un varbūt tikai pāris precizējumu, papildu komentāru attiecībā uz šiem era pārkāpumiem, jeb trūkumiem, kas identificēti. Tie jāskata tāpat laikā kontekstā ar kopējo tendenci. Pagājuši gadu šo trūkumu skaits bija mazāks, bet tāpat laikā izņēmumu skaits bija krietni augstāks. Nu, manuprāt, tas nozīmē pozitīvu tendenci kopumā, un tas jāņem vērā, kad par to visu domājam. jo 2018. gadā nekādu izņēmumu nebija vispār, nebija reģi tikai šie trūkumi. Uh. Kas attiec uz EMSA un problēmām ar droniem un to operācijām krasta apsardzes darbībā. Taisnība, ka tā rezultātā ir radušās būtiskas problēmas budžeta izpildē, bet varu apstiprināt, ka šogad, šī gada laikā, budžeta izpilda attiecībā uz šo jomu ir krietni uzlabojusies e, ir nolīgumi, kas panākt ar EASA, šo darbību pārvaldībā ir noslēgti, ar Frontex tieši tāpat par finansējumu. Un, attiecīgi, tālākie turpinošamies darba budžeta izpildē ir pieņemšies apmēros, un to arī būtu vērts šeit atzīmēt. Paldies! Lies paldies, saka priekšādātāji. Nu tad pavisam īsi vēlreiz uz 30 sekundēm došu vārdu vēl uh, referentei. Grapinī kundze lūdzu. Paldies! Paldies ēnu referentiem, gribu pateikt šais 30 sekundēs. Ēnu referentiem no visām politiskajām grupām. Es esmu pilnīgi pārliecināta, ka tiešām saņemšu ļoti labus grozījumu priekšlikumus kopumā ar vienu vienīgu mērķi tikai un vienīgi uzlabot šo aģentūru un kopuzņēmumu darbu. Tas arī ir tas mūsu kopējais mērķis. Paldies par jūsu darbu. Es pārliecināts, ka, beigu, beigā, pārliecināt, ka beigās būs ļoti labs ziņojums. Paldies, Grapīnī kundze, atgādināšu ka abi šie dokumenti, gan eh, Montero, gan, gan Pinikons, termiņš ir 12. decembris grozījuma iesniegšanai. Plenārsēdē paredzēts skatīt šos jautājumus nākamā gada marta otrajā plenārsesijā. Nu, lūk, tad jums arī faktiski ir kalendārs priekšā. Nu, tālāk norisināsies sanāksme daļa aiz slēgtām durvīm, un visus, kas šeit ir nepiedarīgi, lūšu zāli atstāt jo mums vēl sešas minūtes burtiski paredzēta sanāksme aizslēgtām durvīm. Nu, komisijas pārstāvjiem arī lūkšu atstāt šo telpu nejauku, es te vēlos jums kaut kā darīt pāri, bet, nu, tomēr lūdzu visus atstāt zāli, kas šeit neiedaras, un tūlīt padošu vārdu mūsu referentei. Un tas ir ziņums par preču nodošanu. Mirklīti, Īva, pagaidi! Un komisija burtiski iet kājas vilkdam, laikam grib papildus informāciju saņemt. Thank you very